Jā, aido. Cēmie kolēģi, laiks nestāv uz vietas, sāksim sēdi. Darba kārtībā mums ir nemaz uz punktu, tāpēc tiešām būtu laiks sākt. Un varbūt jūs atminaties, bet uh, informēšu jūs uh, par to, ka šī sanāksme tiek pārraidīta tieši saistē, internetā. Tā kā Palieciet to aiz auss, netrokšņojiet lieki, tāpēc, ka mēs esam internetā. Komentāri par darba kārtību. Ja tādu nav, ja nav papildus prasība attiecībā uz citu punktu iekļaušanu darba kārtībā, tad uzskat darba kārtību par apstiprinātu. Otrais punkts ir savukārt mūsu iepriekšējās sanāksmes protokola apstiprināšana. Tā notika 26. un 27. aprīlī. aprīlī. Un kā parasti sanāksmes beigās šī, šis protokols tiks uzstīts par apstiprinātu, ja vien sanāksmes gaitā jums neradīsies pretensijas pret šī protokola ierakstu. Un līdz ar to pāriem pie trešā punkta - priekšstādātājs paziņojumi. Jāsaka, man īpašu paziņojumu šodien arī nemaz nav, un līdz ar to mēs varam pārdzvēst pie ceturtā darba kārtības punkta. Un šeit vēlos jūs pavisam īsi informēt par lūko. Kā tad pat labāk uh, rit darbs darba grupā par kohēzijas politikas nākotnes formulēšanu? Pēdējoreiz šī darba grupa diskutēja par jautājumiem attiecībā uz kohēzijas politikas nākotni, tāpat kā parasti. Un pavisam tad nesenajā no pēdējām sanāksmēm tika pieņems lēmums attiecībā uz nu, struktūru, kas būs mūsu kopējā nostājas dokumentā. Un sekretārs tāpat arī apkopoja komentārus no visām politiskajām grupām. Tātad dokuments no politiskajām grupām, kurās tika paust atsevišķu grupu attieksmi attiecībā uz svarīgākiem kohēzijas politikas nākotnes jautājumiem. Un līdz ar to mēs izstrādājam darba dokumentu, kas eh, tad kalpo kā pamats turpmākajām diskusijām. Un tagad sekretariāts balstoties uz mūsu diskusijām un balstoties uz visiem manis pieminētiem darba dokumentiem no politiskajām grupām ir sagatavojis arī mūsu kopējās nostājas uh, dokumenta projektu, un tas savukārt tiks apspriests rīt attiecīgi šajā darba grupā. Nu, doma ir tāda, ka mēs eh, vēlamies organizēt viedokļu apmaiņu, kas mums ļautu darba grupas līmenī pielikt punktu, tad finansēt šo te pozīcijas kopējās nostājas dokumentu, un arī pēc diskusijām grupā šis dokuments tiks nosūtīts visiem komitejas locekļiem. Mēs ceram, ka tas sekmēs viedokļu apmaiņu, un uh, arī ceram, ka vairums komitejas locekļu varēs uh, atbalstīt šo dokumentu vēl pirms uh, pēdējās mūsu sanāksmes jūnijā. Un tad, ja vairums tiešām paudīs atbalstu šim dokumentam, tad mēs attiecīgi to varēsim tālāk ar pavadu vēstuli nosūtīt šo dokumentu tālāk parlamenta prezidentam. Ne, nu, vispirms jau komisijas eh, priekšsādātājiem, tāpat arī reģionālas politikas komisāram un eh, citām attiecīgām iestādēm un iesaistītajām pusēm, kas piedalās šos procesos un kuriem arī ir eh, lēmumu pieņemšanas pilnvērs. Lūk, nu, tā mēs apmēram stādamies priekšā šīs darba grupas turpmāko darbu. Un rītdienas sanāksmē piedalīsies arī dzēnu ekspertu grupas locekļi, kas nāks no, arī no reģi komitejas, no, no šīs komitejas attiecīgi. Un tad redz, ka Pīpērkungs lūdzu vārdu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Un, diemžēl, mikrofons nav ieslēgts runātājiem. Die... Priekšsēdētāji, jā, es eh, eh, nu, esmu sociāldemokrāta pārstāvis, ja, eh, un līdz ar to komentējot šo dokumentu, ko gatavo augstlīmeņa darba grupa, un arī mana politiskā grupa, un, un es zinu, ka nu, ka mums ir, zināms, atrunas, zināms, iebildes pret šo dokumentu. Un mūsu šīs vecošais projekts, nu, pamazām ir kļūst konkrēts, konkrētāks, manuprāt, pat pārāk konkrēts. Un es tiešām uzskatu, ka mums uh, ir iespēja pat labam šajā nu, fāzē izvairīties varbūt no konkrētiem tādiem tātad saistošiem pienākumiem. Man tiešām liekas, ka uh, pat labam šo saistību šeit pārāk daudz, nekā sākumā mēs ar tiem jākalpo kā pamatam turpmākam darbam, jā, bet te nevajadzētu jau konkrēti mm, uzņemties saistības attiecībā uz kohēzijas politiku. Par to vēl diskusija, diskusija nav pietiekami nobriedus un priekšlokiem nav no, no konkrēti, no pietiekami konkrēti. Tāpēc es tiešām aicinātu jūs šeit ar lielu uzmanību attiekties pret, ar lielu piesacību attiekties pret šo dokumentu. Labi, protams, mēs jau uh, mm, darīsim to, ko varam darīt, saka priekšstādājā. Šeit ir kungs tagad lūdzu. Kundze, respektīvi, es atceros. Sākumā vēlos norādīt, ka mēs eh, arī atbalstam Eiropas eh, tautas partijas frakcijas eh, nostāju gan darba grupā, gan Francvārī to atbalsta mans kolēģis. Un, un koordinatoru sanāksmē mēs vairāk kā esam uzsvērši, ka šis process parlamentā nu, izšķirošajos eh, punktos attiecībā uz eh, kohēzijas politikas nākotni, nu, nav pietiekami izdiskutēts. Arī frakcijā nepieciešams vairāk laika diskusijām. Un ir svarīgi, lai dažādi reģioni, kas atrodas dažādās situācijās, tiešām arī tiktu ņemt vērā, šīs atšķirības tik ņemts vērā. Un tieši pat labam augsta līmeņa darba eh, grupā, manuprāt, tas pat labam nav pietiekami ņemts vērā. Nu, es uzskatu, ka ir ļoti labi, ka mums, kā frakcija, ir iespēja iesaistīties šos procesos. Un nu, šie procesi ir diezgan, nu, tādi konkrēti, precīzi. Tašās, tašos aspektos tie ir ļoti konkrēti, citos aspektos tādi diezgan izplūduši. Tas, protams, atkarīgs no, no politiskās ekspertīzes, no tā. Tas ir viens punkts. Otkārt, Domāju, ka es pārstāvu šīs locekļus šeit, sakot, ka tas, ko mēs saņemam no sekretariāta, nu, nā, faktiski nav īsti mūsu diskusija atspogļojums. Tur nav atspoguļots viss tas, par ko mēs esam debatējuši, bet tas viens tāds ļoti vienpusējs stāsts, sacīsim. Un sekretariātam galu galā būtu jāizvairās no politiskas, eh, politiskām tādām noslēcēm. Un mums bija šis ļoti garas diskusijas. Un tur šajā kopsilkumā nav daudz kas ņemts vērā. Un tāpat tur, tur arī virkni pretrunu. Tur eh, tātad ir vairākās tās uzsvērts, ka mēs esam par kaut ko vienojušies, un patiesībā tas nemaz tā nav. Tātad tur ir par, par viedokļu apmaiņu, bet eh, viedokļu apmaiņa, ka reiz šajā dokumentā nav atspoguļota. Tātad nav pieminēts, ka dažādos jautājumos ir bijuši sašķirīgas, nostājas sašķirīgi viedokļi. Tāpat arī vairāki svarīgi jautājumi, kas vairākām politiskām frakcijām bija būtiski, arī tu nav atspoguļota. Un tas netiec tikai uz mums, arī uz zaļajiem, uz sociāldemokrātiem, un uz liberāļiem satiec tikpat labi. Manuprāt, arī konservatīviem virkni jautājumi ir tur dažādas atšķirīgas nostājas, kas šeit nav atspoguļotas. Un arī uzklausot to, ko kolēģi nu pats sacīja, mums ir nepieciešams laiks. Mums ir jākongressē savu pozīciju, mums ir jādomā kopīgiem spēkiem, kur tad ir eh, lielākās iespējas, tā tālāk. Es augstvērtēju sekretārā darbu, bet eh, nu, tad, tas nav īsti adekvāti šeit, šeit noslēdzies. Process ir sarežģīts no politiskā viedokļa. Un sākumā jāpadomā par to, kā mēs varam adekvāti strukturēt diskusijas komitejā tātad mūsu turpmākajā gaitā, nu, turpmākā darba gaitā, lai mēs varētu arī izstrādāt tādu dokumentu, kas gūtu vairākumu atbalstu. Jo kaut galā viedokļu atšķirības pastāv joprojām. Un gala beigās, protams, mums jāpanāk un, un parlamentam ir jālem, Un pagaidām vairākuma viedoklis šajā jautājumā nav noformulējies parlamentā. Un tāpēc es tiešām atsaucu savu grupu stingri padomu par to, kā mēs struktūrēsim šo procesu nākotnē. Paldies! Thank you very much. Uh... Lielas paldies, Vanis Taurai kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Jā, šis uh, process ir vairāk kā tāds eksperiments, manuprāt, pat labi. Ja mēs mēģinām vienoties par, par tādām kopējām vadlīnijām, kopējo politikas vīziju, bet nu jāsaka, ka tas uh, neatbilst uh, parastajam mm, sagatavošanās procesam, kā mēs parasti šādos gadījumos uh, rīkojamies, lai gan, manuprāt, tā būtu vajadzējis darīt. Ja mēs izskatām dažādas politikas jomas, tad nu, kohēzijas eh, politikā ir tiešām ļoti liela viedokļa atšķirība. Un, protams, labkums ir diskusija, mums jāklausās vienam otrā. Virkni jautājumi šajā komitejā ir apspriesti, bet, nu, tiemžēl žēl, ka pat labā, nu, ir pagājis. Un, un pēc, pēc mēneša mums būs jāsāk runāt par konkrētiem finansēšanas modeļiem, un tad uh, Es nezinu, vai mēs būsim tam gatavi. Mums turpināsies šīs cīņas par, par finansēm, un mūsu dokuments nebūs eh, vēl gatavs. Jā, nu, darbs iegūtīs liels, bet politiskā viedokļa galējā mums vēl nav. Tā kā es tiešām nezinu, vai mēs eh, tik ātri paspēsim sagatavot šo galējo dokumentu. Varbūt būtu jānosaka sākumā galējais termiņš eh, grozījumu ieteik, iesniegšanai, tad būtu jābalso, un tad mums būtu vismaz kāda alternatīva, un, un arī kāds pirmais ieskats attiecībā uz to, ko tad vairums mūsu komitejas locekļu vēlas nākotnē šeit redzēt. Un pat labi šim dokumentam ir tāds neformāls status. Nu, būtu e, pēc iespējas ātrāk jāaptver par formālu dokumentu, formālu priekšlikumu, un tad tam būtu tāds pats status kā atzinamam. Un, protams, mēs visi esam brīvi paust savus viedokļus. Bet um, es arī atzīstu, ka bija diezgan liela viedokļu atšķirība šeit virknē jautājumu, un tas ir tāda dabiska parādība. Uh, Bet es ceru, ka finanšu krīze un ekonomiskās uh, grūtības uh, nelieks mums turpināt uh, viedokļu apmaiņu un, un nelieks mums iespēju turpināt diskutēt par šīm lietām. Nu, tiešām ir ļoti daudz vēl nianšu, pie kurām jāpiestrādā. Bet varbūt tiešām es varētu nospraust nākamo posmu, nākamo soli spērt. Darba grupa ir izveidota, tā veic savu darbu. Mēs varētu izmantot šīs darba grupas augļus. Uh, tā produktīvāk, lai to varētu tā formalizēt šo dokumentu un, un, un, un tad uh, mēs varētu konkrētāk runāt par kohēzijas politikas nākotni. Un drīz mums būs jāsāk runāt par, par uh, sektoru budžetiem. Nu, ja darba grupai nebūs uh, izdevies um, pabeigt savu darbu, tad mēs būsim izniekojuši laiku. Tā kā es ceru, ka šīs neformālais dokuments iegūs tādu formālāku saprastu tuvākajā laikā. Paldies, Krēkundze, lūdzu. Jā, paldies priekšstādātājiem. Es domāju, mums vajadzētu at, atminēties sākumā atcerēties, ko mēs vēlamies sasniegt ar šo dokumentu. Mēs vēlamies sagatavoties smagām diskusijām šeit parlamentā, kur jāpieņem galējais lēmums. Un tā nav pirmā reize, kā to atgādināja kolēģi. Nu, šīs diskusijas alaži bijušas ļoti sarežģītas un. Mums jāorganizē vairākums parlamentā, ko tā šādu iemeslu dēļ, nacionālu, reģionālu, politisku un citu apsvērumu dēļ, arī dažādas intereses tur atšķirās, ekonomiskās intereses, un tur, tur, tur arī pētniecības un reģionāla komiteja atšķirīgas intereses, un līdz ar to šo vairākumu panākt ir grūti. Un pēc tam vēl tagad eh, atbilstoši Lisabonas līguma šeit ir koplēmums spēkā. Ja mums neizdosies, uh, tiešām parlamentā panākt pārliecinošu vairākumu, un to mēs varam panākt tikai pārliecinošiem argumentiem, un tādā gadījumā kohēzijas politikas nu, nākotne būs uh, apdraudēta. To es, protams, nevēlētos, man frakcija to nevēlētos, un es nedomāju, ka vispār ir kāds, nu, ja kurš mums to vēlētos. Un tiešām mums ir jācenšas tiekties pēc vienotas nostājas, ko tad um, jāvienojas par to, ko Eiropas politika var, Eiropas Savienība var panākt ar kohēzijas politiku. Ja mēs to vēlamies, nu tad mūsuprāt šis dokuments, kas mums ir sagatavots un liks priekšā, par ko mēs diskutēsim rītā, eh, vajadzētu to tieši ļoti konkrēti izskatīt. Nu, protams, sekretariāts nevar veikt uh, politiskus vērtējumus, tas nav sekretariāta uzdevums, tas tā ir, bet tāpat laikā es, es domāju, ka dokuments nav īsti labi strukturēts. Un tur nav runa tātad par konkrētiem kohēzijas politikas uh, aspektiem, tur vienkārši tāds kopsavilkums par to, kas ir diskutēts. Un neakarīgi no tā, kādu lēmumu mēs pieņemsim attiecībā ar šo dokumentu, mums tiešām vajadzētu uh, laiku, lai sā, sākumā tā teikt sašķirot, kas tad tur iekšā ir, ko mēs tur vēlamies, uh, paturēt šajā dokumentā, kā tur pietrūkst. Un tad vēlreiz izdiskutēt uh, to, kur punkti būtu šeit jāaptur, kur ne. Ja Tātad mm, mēs izlaidām šo dokumentu no šīs komitejas, būs kā 300 grozījumu, ko mēs, ar ko mēs nespēsim tikt galā. Un, sākot ar makro reģioniem, līdz pat ar salām, kas tiek pieminēts šajā ziņojumā un tā tālāk, tur arī vēl kalnu reģionu, kas ir Eiropas Savienībā un tā tālāk. Pat arī uh, soda tātad mandāts attiecībā uz, uz to, uh, kā ja struktūra fonda līdzekļi nepareiz izmantot kādu sodu par pienākumu atālāk, viss tur būs iekšā, bet mums tam nav visam laika. Mums vajadzēs struktūrēt, izskatīt šajā komitejā sākumā svarīgākās lietas un. Un tādēļ es atbalstu pilnībā Pīpēra kungu, ka tiešām mums ir nepieciešams vairāk laika un tiešām labāk būtu mums pašiem uh, izlēmt tātad eh, par šo piekto, piekto kohēzijas eh, pārskatu un tad sagatavot struktūrēt dokumentu, kur mēs paši tad varēsim arī tad aizstāvēt. Nu, manuprāt, nu, es pagaidām esmu diezgan tā, tā skeptiski noskaņot par šo dokumentu. Paldies. Paldies. Un Kačievskas kundze, lūdzu. E, dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja mam świadomość. Paldies, uh, priekšsādātājs kundze. Uh, es saprotu, ka šajā dokumentā nav iespējams uh, ņemt vēlā, vērā visas vēlmes un visas apsvērums, kas šeit tiek pausti. Es piekrītu, ka vajadzēja vairāk laika paredzēt šim jautājumam. Bet diskutējot par kohēzijas politiku, mēs bieži vien uzsveram, ka politiskās prioritātes ir eh, jāsaskaņo ar stratēģiju 2020. Un tāpēc uzskatu, ka savās diskusijās esam aizmirsuši pieminēt kultūru. Tātad neesam to pietiekam uzsvēruši. Vienīgais, eh, kur kultūra tika pieminēta, tas bija saistībā ar digitalizācijas pasākumiem. Tāpat laikā Viss ar kultūru saistītais, radošais kapitāls ir ārkārtīgi svarīgs, lai veicinātu sabiedrības uh, radošu darbību un pieeju, kas atkal savukārt ir ārkārtīgi būtiski sociālajai kohēzijai. Arī reģionālijas atšķirības ir ārkārtīgi būtisks. Priekšsēdētājs kundze. Es gribētu atsaukties uz uh, konkrētu punktu, uz citu punktu mūsu darba kārtībā uz eh, delegācijas braucienu uz Franciju. Tieši šis brauciens, manuprāt, paredz, pa, palīdzēja saprast, cik dažādi, cik atšķirīgi ir reģioni, nu, kā piemēram Francijā. Runājot arī par inovācijām, jo Francijā reģioni pievērš uzmanību dažādām problēmām, tātad tajās jomās, kur šie reģioni konkrēti katrs ir eh, mazāk attīstīts. Tātad eh, mums savā politiskajā nostādnē vajadzētu būt ļoti elastīgiem un jāpar, jāparedz elastīgums tajā, kā reģioni var izvēlēties uh, savus prioritātus. Paldies, saka priekšādātāji par komentāriem visiem šajos jautājumos. Protams, kolēģi, tad, kad mēs lēmām par šī darba paktu izveidošanu, mēs uh, lēmām, ko mēs gribētu sagaidīt no šīs darba, pus, uh, darba grupas attiecībā uz darba dinamiku un grafiku bet uh, tas viss lielā mērā ir atkarīgs arī no darba ātruma Eiropas komisijā un no uh, citiem pasākumiem. Tas viss būtu jāņem vērā, lemjot par uh, šī procesa tālāko grafiku. Un uh, mēs gribētu tomēr ietekmēt piekto kohēzijas ziņojumu ar šo darbu dokumentu. Tātad šis kohēzijas ziņojums uh, Komisija to laidīs klajā droši vien novembra sākumā, un tas nozīmē, ka mums savu darbu vajadzētu pabeigt pirms vasaras pārtraukuma. Bet eh, pašu procesu un procedūras mēs noteikti varēsim pārnāt šodien vēl koordinātoru jautājumā. Otrais jautājums ir eh, saturs šādam dokumentam. Gribētu atgādināt, ka sekretariāts strādāju ne tikai pie komentāriem, kas eh, tika izteikti diskusijās un darba grupas sēdēs, bet strādāju arī pie paša eh, dokumenta, pie pamatavotiem. Strādāju pie visiem dokumentiem, kā jūs kā politiskās grupas esat nosūtījuši. Es zinu, ka zaļo grupa jūs esat iesūtījuši. Man šķiet, vakar mēs tikai to saņēmām. Un, jā, dažus dokumentus mēs saņēmām tikai šodien. Uh, un e, ir grupas, kas dokumentus vēl nav iesūtījušas. Un iespējams, ka tieši tāpēc tas, protams, nav atspoguļots dokumentā. Bet rīt mums būs diskusijas, kuru laikā mēs e, varētu strādāt pie šī dokumenta struktūras un varētu lemt, cik tālu mēs varētu iet šajos pirmajos oficiālajos komentāros no e, reģi komitejas. Pat ja šī procedūra ir uh, atprecedenta bezprecedenta. Katrā ziņā, kā es teicu, mēs paši lemsim, cik tālu mēs eh, šajā gadījumā varam iet. Tas, ko sekretariāts šobrīd ir apkopojis, eh, izstrādājis tā, tas vēl nav gala variants, bet tas ir dokuments, kas eh, atspūgļo to, kāds šobrīd ir politisko grupu skatījums un darba rezultāts. Tātad, kā es teicu, rī, mēs runāsim vēl par to rītā. Es domāju, ka arī koordinātori Šodien koordinātoru sanāksme arī izteiks kādus priekšlikumus, bet katrā ziņā šī viedokļa apmaiņa, kas mums notika tagad, bija ļoti noderīga un arī ir ļoti labs uh, pamats mūsu balsojumam, kas notiks uh, politisko koordinātoru grupā. Domāju, ka mēs varam līdz ar to noslēgt šo darba kārtības jautājumu un varam pāriet pie piektā punkta. Mēs bijām paredzējuši Eh, braucienu uz Franciju. Van Nistelroja kungs eh, vadīja šo eh, delegāciju, šo braucienu uz Franciju, un ir ziņojums, kuras ceru jūs visi esat saņēmuši, varbūt pavisam īsi gribētu lūgt Lambertu vai arī kādu citu, kurš piedalījās šajā delegācijas braucienā, varbūt jūs varētu dalīties pavisam īsi, kā es teicu, savās iespaidos, tas mums būtu ļoti noderīgi. Lamberta, dod jums vārdu.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 ārkārtīgi svarīgi, lai notiktu šādi delegācija braucieni, jo tad mēs reāli redzam, kā viss notiek uh, dzīvē uz vietas. Un tā ir vislabākā iespēja raudzīties, kā mūsu politikas uh, tiek ieviestas dzīvē. Mēs uh, braucām uz Turēnas rajonu, raudzījāmies, kāda reģionāla politika tur bija, kā tā ir attīstījusies un kā šobrīd tiek strādāts pie jaunu darbvietu radīšanas. Mēs uh, apmeklējām vairākas vietas, mēs runājām ar vietējo pašvaldību pārstāvjiem un reģionālo pašvaldību pārstāvjiem. Mani pārsteidz tas, ka uh, šajā jomā darbība tik tiešām bija stiprinājusies Un jāsaka, ka reģions ir tāds ļoti mm, lauksāmniecisks, tur lielas lauku teritorijas. Un um, mani uh, pārsteidz arī tas, ka Francijā notiek debats par šo līdzekļu izmantošanu, bet tas viss, protams, ir jāieliek atbilstošā kontekstā. Protams, ir ļoti labi teikt, ka tas ir ļoti derīgs instruments, mums to vajadzētu saglabāt, bet jāsaka, ar to ir grūti strādāt. Ir nepieciešams mācīties no pagātnes. Cilvēki prasa, vai šo instrumentu būtu iespējams vienkāršot. Lai to redzētu, mums arī jāskatās, vai vietējā un reģionālā mērogā aizvirzītie mērķi ir tikuši sasniegti. Visi saka, ka visur ir pārāk daudz birokrātijas un uh, ir vajadzīgs uh, to samazināt, visiem vajag uh, Uh, savu dzīves telpu. Bet, ja mēs runājam tālāk par šo līdzekļu nākotni, birokrātija kā tāda nedod labu iespēju par Eiropas Savienību. Nauda no Briseles tiek, uh, tā teikt, pārskaitīts Parīzi. Un vajadzētu nodrošināt vienkāršu procedūru Eiropas līdzekļu, lai varētu piekļūt Eiropas līdzekļiem. Uh, cilvēki Francijā bieži vien nezina, vai šie līdzekļi nāk no Parīzes vai no Eiropas Savienības. Mēs uh, apmeklējām arī uh, Parīzi. Tur mēs aplūkojām uh, pilsētu vidas uh, atjaunošanas projektus un arī izskatījām reģionālās politikas uh, ekonomiskos aspektus pilsētu vidas konspek, uh, kontekstā. Tur mēs novērojām tādu integrētāku pieeju. Vietējām pašvaldībām ir uh, jāpārvalda e, šie procesi. Visa struktūra, ko mēs novērojām, bija tāda ļoti raksturīga franciska, bet e, tāpat laikā mēs atkal saņēmām šos komentārus, ka būtu nepieciešams e, vienkāršot visu procesu un uh, Sofija Okānī, kas un uh, Dalīkundze, kas uh, bija mūsu delegācijā kā locekļi. deva savu ieguldījumu šajās sarunās, un tas bija ārkārtīgi noderīgi. Paldies! Paldies, uh, Sofija, varbūt jums ir kas sakāms, vēl piebilstams. Paldies, priekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi. Jā, man tas bija liels uh, gods Eh, nodrošināt eh, šo deputātu uzņemšanu Francijā, un es eh, gribētu runāt par Turēnas reģionu. Mēs apmeklējām uzņēmumus, kas strādā pie mm, tehnoloģiju izstrādāšanas ar ļoti augstu pievienoto vērtību. Tātad tie ir uzņēmumi, kas darbojas ļoti tādā smalkā tehnika kā nišā sfērā un neražo tādus masveidu produktus. Tātad tie ir uzņēmumi, kas eh, ir eh, spējuši izmantot eh, pētniecības un attīstības rezultāts, izmantojot Eiropas Savienības struktūra fondus. Un tas parāda, ka Neskatoties to, ka IKP, teiksim, konkrētās Eiropas Savienības balsīs ir uh, augsts, tomēr nepieciešams vēl papildus investīcijas, lai varētu virzīt uz priekšu uh, reģionālo attīstību, lai varētu attīstīt uh, ekonomiku un tādējādi radīt arī darba vietas. Gribētu arī norādīt, ka šīs reģionālās politikas izvēršana reāli uz vietas nebija politikas nostādņa augstumos. Šī reģionālā politika ir iespēja konkretizēt Eiropu reāli uz vietas. Ir veikta Eiropa barometra aptauja, kas norāda, cik uh, lielā mērā cilvēki Eiropā jūtas attālinājušies no Eiropas Savienības, un Francijā šie rādītāji nav neko labi. Es domāju, ka reģionālā politika varētu būt veids, kā Eiropa varētu konkretizēt savu rīcību uh, reģionos uz vietas. Bet neskatoties uz to, vietējiem pārstāvjiem, iedzīvotājiem, uzņēmumiem šī reģionālā politika neparāda sevi tādā pozitīvā gaismā. Te varbūt varētu minēt tādu gadījumu. Uzņēmumu vadītājs, kuram es prasīju, lai viņš no 1 līdz 10 novērtē, cik ir sarežģīts šis Eiropas aspekts un procedūras, viņš teica, ka viņš tam piešķir 12 punktus, tātad skalā no 1 līdz 10. Tas tikai parāda, cik sarežģīti, cik sarežģīti šķiet šīs procedūras politikai, reģionālajai politikai, kas man šķiet ir pats skaistākā Eiropas Savienības politika. Paldies! Merci, Madame la Présidente. Nākošam runātājiem vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu norādīt, ka Parīzes reģionā arī šis apmeklējums bija ļoti tāds efektīvs, un tas ļāva mums redzēt, ka integrēti projekti ir iespējami iekļaujot visas interesētās puses, tātad gan vietējās pārvaldības iestādes, asociācijas un, protams, arī pašas iedzīvotājs. Un Mēs vērojām, ka ir projekti, kuros ir iespējams līdzsvarot sociālo un vides aspektu un pat arī ekonomiskās attīstības aspektu. Un mēs redzam, ka tas tur tiek realizēts un veikts. Es gribētu atgādināt, ka runāt par pilsētu vidas projektiem. Mēs varējām izvērtēt reālus un konkrētus rezultātus, kas uh, Parīzes reģionā atspoguļo reģionālās politikas sasniegums. Tātad šī politika, jāsaka, darbojas. Kā jau es teicu, tā ir uh, politika, kas iesaista savā darbībā cilvēkus arī ar mazu ieņēmumu līmeni. Gribētu tikai atgādināt, ka uh, Francija un tīpaši Parīzes reģions ir izmantojis kat, 4% eh, eh, no eh, līdzekļiem, attīstības līdzekļiem, kas tieši ir paredzēti pilsēt vides atjaunošanai un stiprināšanai. Tātad mēs novērojām, ka tad, kad politika saskars ar reālām vajadzībām, ar reāliem cilvēkiem, uh, iesaistītajām pusēm un ka tiek uzska, uzklausīts viņu vēlēšanās, tad tas uh, reāli darbojas. Un es domāju, ka tieši šajā virzienā vajadzētu arī turpināt. Much, uh, Paldies, uh, Šāns Kelī. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām es uh, pozitīvi vērtēju jau izteiktos uh, komentārus par šo vizīti un, uh, protams, ka kohēzijas uh, politikas finansēšana nākotnē ir ļoti svarīga. Domāju, ka viens no aspektiem, kas arī šeit tik izmaismots, ir tāds, ka ir svarīgi ne tikai diskutēt par uh, finansējumu nākotni, bet vēl svarīgāk ir runāt par to, kā šis uh, finansējums tiek atspogļots iedzīvotājiem. Tā notiek komunikācija. Gribētu teikt, ka uh, viss uh, sliktākais PR ir tieši Eiropas Savienībai, jo pilsoņi dzird tikai slikto, nekad viņi nesaklaus labo. Ļoti labs piemērs ir bija šis minētais piemērs, kas tik minēts jau, ka lūdza uzņēmējiem izvērtēt tātad no 1 līdz 10 skalā, cik sarežģīta ir Eiropas Savienība. Un viņš pateica, viņš deva novērtējumu 12. Un tas ir absolūti nepareizs viedoklis, bet mēs atļaujam, lai tas tā notiek. Mana paša valsts, piemēram, pēdējo 10-15 gadu laikā ir attīstījusies pateicoties lielā mērā Eiropas Savienības un šīs komitejas eh, nodrošinātiem finansējumam. Bet vai pilsoņi par to zina? Nē, viņi nezina. Vai valdība grib, lai viņi zinātu? Nē. Un viņi paņem visu, eh, tā teikt, eh, visas uzslavas un uz Eiropas Savienību nogrūž visu, kas nav tik pozitīvs. Tagad ir iespējams no Belfāstas, no pašiem ziemeļiem aizbraukt līdz Korkas pilsētai pašos dienvidos pa autošosei. Tā nu pat tika pabeigta. Vai kāds uh, zina, ka Eiropas Savienība ieguldīja finansējumu šīs šoseis izbūvē? Nē. Ir tikai viena zīme, kur ir rakstīts, ka uh, šī projekta finansēšanai piedalīsies Eiropas Savienība. Ja mēs tātad runājam par to, kam, ko vajadzētu darīt nākotnē, tad es gribētu teikt, ka uh, komunikācijas un informēšana par projektiem ir svarīga Eiropas Savienībai, bet tas ir svarīgi tieši arī runājot par Eiropas Savienību, Savienības kā tādas nākotni, jo mēs jau esam redzējuši referendumos un citos uh, gadījumos, ka uh, pilsoņi ļoti negatīvi uztver Eiropas Savienību. Kaut gan tās būtība un darbības rezultāti ir pozitīvi, un tas ir tāpēc, ka mēs neieguldam pietiekams rezultātus, laiku, lai tātad šo imidžu spodrinātu un uh, nenodrošinam to, ka ja konkrētā projektā ir piedalījušie, ir, ir ieguldīti Eiropas Savienības līdzekļi, tad valstu valdībām attiecīgi par to arī ir uh, jāinformē Un es domāju, ka mums kā parlamenta locekļiem vajadzētu arī uzstāt uz to, lai Eiropas parlaments un tā līdzdalība arī tiktu attiecīgi komunicēta tad, kad mēs līdzdarbojamies šādos projektos. Tādā veidā mēs darīsim ļoti daudz laba, lai stiprinātu demokrātiju visplašākajā izteiksmē, jo tādā veidā mēs demonstrētu cilvēkiem, ka Eiropas uh, Savienība darbojas, uh, tā ir rūp pilsoņi, un uh, Jāsaka, līdz šim tas mums nav izdevies, un tieši tāpēc mums tas ir jādara nākotnē. Paldies! Paldies, Celerkungam vārds! Jā, liebe kolēģi un kolēģi, tas ir natürlich. Äh, kolēģi! Jā, protams, tā ir ļoti svarīga un īpaša lieta. Mums ir jādomā, ko mēs katrs varētu darīt, paužot par Eiropas Savienības politikā. Ir vairāki piemēri, piemēram, Rietum Polijā Eh, nesen apmeklēja bērndārzus, un tur viņi zināja eh, pat eh, savu Eiropas deputātu vārdus. Varbūt tas ir saistāms ar to, ka Polijā pastāv vēlēšana iecirkņu sistēma, un tur ir iespēja arī vietējiem politiķiem būt vairāk atpazīstamiem. Es domāju, ka mums vajadzētu par to vairāk runāt. Mums varbūt uh, nevajadzētu vairāk uh, runāt par to, kā uh, iekārtot mūsu sēžu kalendāru tā, lai mēs varētu apmeklēt karnevālu uh, februārī, bet mums vairāk vajadzētu domāt, kā mēs varētu tikties ar vēlētājiem mūsu reģionos. Es gribētu arī teikt, ka piedalījos šajā braucijā, braucienā uz Francijas, vēlētos pateikties Kornelī kundzei, kas organizēja šo braucienu. Viņa mums parādīja ļoti interesantus piemērus par to, ka Eh, kohēzijas politika neatiecas tikai uz nabadzīgajiem un bagātajiem. Šeit ir runa par iekšējām kopsakarībām Eiropas Savienībā. Mums vajadzētu skatīties uz lauku apvedu attīstību. Mums būtu jādomā par to, kāpēc cilvēki pārceļas no laukiem uz pilsētām. Mums ir jāatcerās, ka tas varbūt ir eh, viens medaļas divas puses. Ja mēs diskutējam par kohēzijas politiku, es gribētu vēlreiz atgādināt, ka jaunajā stratēģijas dokumentā par eh, Eiropu 2020. gadam tiek pieminēta kohēzijas politika, kurā ir uzstādīti dažādi mērķi, kuri būtu vienādi atbalstāmi. Es uzskatu, ka mums eh, vajadzētu būt pašapzinātākiem. Mums vajadzētu teikt, ka kohēzijas politika ir Eiropas Savienības politikas stūrakmens. Mums vajadzētu domāt par tās saturu un šī satura pielāgošanu. Mums ir jāatcerās, ka tā bija veiksmīga politika tad, kad eh, Eiropas Savienība auga, un eh, mums ir tai jāpiešķir jauns saturs. Mums ir jādomā par novatoriskākiem procesiem, par eh, notikumiem vidē un par to, kā pret tiem vērsties, un nevis otrādi. Paldies! Paldies! Es nezinu, vai vēl kāds vēlētos izteikt komentārus. Ja nē, es pati, kā šīs komitejas loceklē, vēlētos izteikties. Es uzskatu, ka tā ir ļoti laba izdevība izmantot šīs debates, lai izdarītu secinājumus vai lai gūtu kādas mācības no mūsu pašreizējās pieredzes. Es gribētu aicināt uh, kolēģus, kas organizē citu šāda veida braucienus uz citiem reģioniem, gatavot ziņojumus. Mums ir vajadzīga prakse un mums ir vajadzīgas arī idejas, kas ļauj, ļauj mums izmantot iepriekš gūto pieredzi, dodoties uz kādu citu Eiropas Savienības daļu. Gribēju pieminēt vēl kādu jautājumu. Tad, kad mēs kā parlamentārieši dodamies uz kādu reģionu vai pilsētu, tad eh, tas, protams, mums ir ļoti liederīgi. Mēs gūstam zināšanas, mēs varam labāk saprast, kādi ir labie un sliktie aspekti Eiropas politikai, par kuru mēs visi esam līdzatbildīgi kā deputāti. Taču es uzskatu, ka tagad mūsu pienākums ir arī izmantot šādus braucienus, lai palielinātu mūsu atpazī atpazīstamību. Šķiet, ka iepriekšējais runātājs tieši par to arī runāja. Mums ir jāuzlabo un jāspodrina Eiropas parlamenta tēls, Es uzskatu, ka tas ir mūsu pienākums. Tāpat arī mums vajadzētu izskatīt iespējas, kā mēs varētu uzlabot Eiropas parlamenta informācijas biroja darbību. Varbūt vajadzētu organizēt pasākumus, kas būtu saistīti ar šiem braucieniem, un tādā veidā mēs varētu uzlabot informāciju par uh, reģioniem un pilsētām ar šādu pasākumu palīdzību. Es uzskatu, ka nav nekādu problēmu norganizēt šādu pasākumu, ja mēs atrodamies konkrētajā reģionā vai pilsētā. Es domāju, ka tas mums tikai un vienīgi palīdzētu. Es vēlētos jums arī atgādināt, ka esam vienojušies ar komisāru, ka tajā situācijās, kad viņš dodas uz mūsu vēlēšanu apgabalu, uh, mēs tiekam informēti, mūsu kabineti tiek informēti, un tātad mēs varam uh, doties kopā ar komisāru uz uh, šo vietu. Agrāk tas tika darīts ļoti regulāri, un es uzskatu, ka tas bija ļoti noderīgi gan komisāram, gan mums. Ja tā nenotiek, ja jūs nesaņemat informāciju, tad uh, lūdzu dariet to mums zināmu, un mēs arī informēsim komisāru kabinetu par šīm, šiem gadījumiem. Es vēlētos jūs arī informēt, ka saskaņā ar priekšsēdētāju konferences paziņojumu. Jūsu ziņojums tiks nosūtīts komiteja priekšādētā konferencē. Tas nozīmē, ka jūs, jums ir jāapzinās, ka ir cilvēki, ir arī citi cilvēki, kas lasa šos ziņojumus. Tāpēc lūdzu iekļaujiet informāciju, kas būtu noderīga arī citiem deputātiem. Vārds eh, Lambertam Nistēlrojam. Tā kā es nezināju, ka tas tiks eh, nosūtīts tik daudziem cilvēkiem, tad es eh, gribētu teikt, ka šiem pantiem beigās ir jābūt salasāmiem. Izskatās, ka druka ir pārāk sīka un to ir grūti izlasīt pat ar brillēm. Jā, protams, mēs par to parūpēsimies, saka priekšādētāji. Ja nav komentāru par piekto punktu, varam pievērsties sestiem darba kārtības punktam, un eh, tas ir eh, atzinuma projekta izskatīšana par kuru bija atbildīga priekšsēdētāja. Es vēlētos jūs pavisam īsi informēt par līguma izmaiņām un par to, kā līgums groza mūsu likumdošanas procesus Eiropas Savienībā. Ir izvirzīts komisijas priekšlikums par Eiropas parlamentu un padomas regulu, ar ko nosaka normas un vispārīgos principus par dalībvalstu kontrolas mehānismiem, kas um, attiecas uz komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu. 11 komitejām vajadzēja sagatavot atzinumus. Uh, reģion, ko, reģionālās attīstības komitejā šīs īstenošanas pilnvaras ir ļoti svarīgas, un tieši tāpēc mums arī bija jāgatavo atzinums. Līgumā ir iekļautas izmaiņas attiecībā uz veidu, kā tiek īstenotas pilnvaras. Šīs ir pilnvaras, ko komisijai piešķir likumdevējs, un likumdevēji tā tad ir divi - parlaments un padome. Mēs esam sagatavojuši 16 grozījumus dokumentam, ko ir sagatavojis juridiskā komiteja un Sajerkungs no Tautas partijas grupas. Viņš eh, Sajerkungs ir referents. Uh, esam iesnieguši 16 grozījumus, kas pārsvarā attiecas uz tiesībām uz informāciju. Parlamentam tagad ir jābūt šādām tiesībām, un šīs tiesības nedrīkst būt ierobežotas, kā tas bija agrāk. Šeit ir arī grozījumi attiecībā uz cauradzamības palielināšanu visā šajā procedūrā. Tāpat ir arī grozījums par procedūru izvēli kā arī uz parlamenta tiesībām izteikt iebildumus komisijas īstenošanas aktiem, ja šis akts pārsniedz pamat akta ietverus. Tātad tie īstenībā ir tādi juridiski noteikumi, kas ir visnotaļ komplicēti un sarežģīti, bet mēs ceram, ka ar šiem grozījumiem mēs varam uzlabot Eiropas parlamenta situāciju. Ir paredzēts arī termiņš grozījuma iesniegšanai. Un es ieteiktu, ka tam vajadzētu būt 4. jūnijam, tāpēc, ka mums ir jābalso 21. un 22. jūnijā. Juridiskā komiteja balsos 23. jūnijā. Tas nozīmē, ka mums ir jā, jādarbojas laicīgi, mums ir uh, jābūt eh, gataviem jau uz eh, nākamo komitejas sēdi. Tas būtu vienīgais lēmums, kas mums ir jāpieņem. Tātad es eh, pasludinu termiņu grozījumu iesniegšanai, tas ir ļoti īss, bet, ja jūs vēlaties iesniegt grozījumus, tad es esmu pārliecināta, ka sekretariāts varēs jums palīdzēt. Tā, lai mēs varētu darboties pietiekami ātri un varētu nobalsot pirms jūnija beigām. Vai kādam ir kas sakāms par šo jautājumu? Neredzu, ka kāds vēlētos izteikties, tāpēc pievērsīsimies septītajam darba kārtības punktam. Te mēs atgriežamies pie jautājumā, ko mēs jau vienreiz izlēmām, taču, tā kā ir stājies spēkā jauns līgums, komisija ir ieviesusi izmaiņas iesniegtajā dokumentā un tāpēc ir vajadzīgas atkārtotas konsultācijas. Ir jāatkārto konsultāciju procedūra ar Eiropas parlamentu. Mums jau ir bijušas tikšanās ar juridiskajiem dienestiem, arī padomē. Mēs esam arī lūguši Eiropas parlamenta juridiskajam dienestam pēc iespējas ātrāk sniegt savu atzinumu. Viņi pašlaik pēta šo jautājumu. Mēs labprāt pabeigtu šo atkārtoto konsultācijas procedūru uh, saskaņā ar vienkāršoto procedūru, kas arī tika izmantota iepriekš. Tas nozīmē, ka grozījumi netiktu iesniegti. Tas mums ļautu arī pabeigt visu šo procesu jau jūnija sēdē, ja jūs, protams, piekritīsiet. Būs vajadzīga arī koordinātoru rekomendācija attiecībā uz referenta teikto. Par šo dokumentu referente bija priekšsēdētāja, bet eh, šajās atkārtotajās konsultācijās mm, mums pastāv iespēja aps, vēlreiz apstiprināt priekšsēdētāju par referentu, vai arī mēs varam mm, izvēlēties citu referentu. Tas ir vienīgais jautājums, kas mums ir jāizlemj. Mums nav jāpieņem nekādi citi lēmumi mūsu komitejā. Ja nav nekādu komentāru, tad Mēs varētu atstāt šo jautājumu koordinatoru sanāksmes ziņā, lai viņi izvēlas referentu. Es ceru, ka Dirks Āners jau ir ieradies, un tādā gadījumā mēs varētu pievērsties astotajam darba kārtības punktam. Varbūt tas notiks pēc kādām piecām minūtēm. Tā ir viedokļa apmaiņa ar reģionālās politikas ģenerāla direktorāta direktoru Dirko Aneru un arī Veroniku Gafī. Jūs jau viņu iepazināt, tad, kad viņa iepazīstināja mūs ar pirmo posmu šajā novērtējumā. Šķiet, ka tas bija septembrī. Viņa ir izvērtēšanas nodaļas direktore. Es gribētu aicināt viņus nākt šeit apsēsties pie manis prezidijā. Um, uh, uh, Kolēģi, jūs varbūt atcerēsieties, ka, kad mums bija iepriekšējā viedokļa apmaiņa ar uh, Gafī kundzi un direktori Katrīnu Vaternovu, es īsti neatceros, vai tas bija septembrī vai oktobrī, bet tā bija viedokļa apmaiņa par pirmo izvērtēšanas posma daļu, To uzsāka Regija ģenerāldirektorāts pirms dažiem gadiem. Tas attiecās uz periodu no 2000 līdz 2006 gadam. Galvenokārt uzsvars tika likts uz uh, uh, reģionālo un attīstības fondu, bet, protams, bija jārunā arī par citiem līdzekļiem, kā tie tika izlietoti. Šis uh, izvērtēšanas process, kas tagad ir pabeigts, mums ir uh, ļoti svarīgs it ja īpaši, ja mēs domājam par turpmākajiem lēmumiem. Galu galā mēs daudz ko varam mācīties no šī izvērtējuma. Šķiet, ka tagad eh, gan komisija, gan parlaments ļoti cieši, tāpēc, ka mēs izvērtējam mm, posmu no 2000 līdz 2006 gadam, un šis secinājums mums ir jāizdara periodam no mm, 2007 līdz 2013 gadam, bet tāda ir šī dinamika. Šķiet, ka Mēs nevarēsim daudz ko secināt no pašreizējā perioda, bet nu tādā veidā mēs šeit darbojamies Eiropas Savienībā. Nekavēšos vairāk un došu vārdu uzreiz Dirkam Āneram, lūdzu. Uh, Paldies, priekšstādājās kundze. Sveicināti cienījamie reģi komitejas locekļi, dāmas un kungi. Pirmkārt vēlos sirsnīgi pateikties jums par šo iespēju būt jūsu vidū šodien un uzstādīt jums priekšā uh, 2000, 2006. gada pārskata ziņojuma rezultāts attiecībā uz reģionālo fondu izmantošanu. Pēc vairākiem mēnešiem cerams, ka līdzīgs pārskats mums būs saistīts attiecībā uz kohēziju fondu izmantošanu, un tad arī tad mēs jums stādīsim priekšā izvērtēšanas rezultātus, un vēlāk sakārtos arī attiecībā uz sociālā fonda izmantošanu. Mūsuprāt, šis izvērtēšanas process sāk attīk svarīgs ieguldījums atklātajās diskusijās ar plašām un informētām auditorijām. Un šodien tāpēc tiešām esmu gandrīz par to, ka man ir iespēja stādīt jums priekšā mūsu darba rezultātus, jo jūs kaut galā esat mūsu svarīgākais partners attiecībā uz politikas modelēšanu un šīs politikas ieviešanas pāraudzību. Vēlos sacīt, ka nekad līdz šim mēs ne, neesam tik daudz investējuši ekspost izvērtēšanā. Tātad šis te periods no 2000 līdz 2008 gadam ir tāds bezprecedenta eh, periods attiecībās izvērtēšana. Mēs vēlamies, lai tas būtu ļoti precīzs izvērtējums. Un mēs vēlamies, lai ir tāds, ka faktiski šī ir mūsu vienīgā iespēja gūt svarīgas eh, mācības un, un tā tālāk tās atspoguļot politikas izstrādē pēc 2013. gada. Slēdzamā ar iepriekšējiem izvērtēšanas kārtām mūsu nostājas ar to ir mainījusies. Pagātnē mēs mēģinājām veikt ekspostu izvērtēšanu tādā holistiskā šķērsgriezumā. Mēs mēģinājām mm, vienā apvienotā pētījumā kopsavilkt visus eh, konkrētas politikas iznākumus un rezultātus. Un jāsaka, līdz šim šāda nostāja ir bijusi diezgan neapmienoša, jo šāds izvērtējums bija pārāk plašs, pārāk varbūt nekonkrēts pārāk uh, izplūdes, šie rezultāti un izvērtējums līdz to bija pārāk vispārināts. Un šoreiz mēs mēģinājām pieņemt uh, radikāli atšķirīgu nostāju. Un šie, šīs atšķirības izpaužās uh, divos aspektos. Pirmkārt, izvērtēšanas periodu esam sadalījuši segmentos atbilstoši tātad tematiskām tēmām. Un tad uh, atkarībā no kon konkrētās kohēzijas politikas jomas. Mēs esam cenšies arī piesaistīt e, īpašu ekspertu komandu, kur tātad ir nozars ekspertu un kas ir tiešām kompetents spriest par šo nozaru. Un tad kopā viņiem mēs mēģinājām izvērties, kā būtu labākā metode konkrētās e, politikas tēmas izvērtēšanai. Nu, šī metode, protams, ir atkarīga no tās informācijas, kas bija mūsu rīcībā, bet no nu arī no pašas tēmas būtības kā tādas arī dzimta. Mums pavats teica, bija mēģināt apkopot maksimāli daudz eh, sistemātiskas informācijas par svarīgākajām jomām. Un eh, kādēļ tad mēs to vēlējāmies paveikt? Nu, pirmkārt, lai tad, tad mums ir jābūt labākie eksperti, labākās novērtēšanas metodes. Un tādēļ šīs izvērtēšanas gaitā mēs eh, arī izmēģinājām bija dažādākās metodas, kas svārstījās no uh, projektu piemēru izmantošanas, no konkrētiem, konkrēti piemēru analīzes un līdz pat makroekonomiskiem modeļiem. Mēs mēģinājām apkopot uh, plašu pierādījumu klāstu par konkrētiem gadījumiem, lai izstrādāt konkrētu kohēsijas politikas modeli un tā, šī modeļa izvērtēšanu, jo uh, jāsaka, ka tas, ka negaidīt, mēs konstatējām, ka nav konkrēta indikatora, kas norādītu, ka kohēsijas politika ir bijusi vai nav bijusi sekmīga. Izvērtēšanas at jautājumi bija pietiekami tieši un skaidri. Tātad, piemēram, kas ir darīts, lai novērstu reģionālās atšķirības, kas ir ticis panāks konkrētās politikas jomās. Un tagad jūs redzēt slaidā, kas jūs priekšā. Um, kā tad tika strukturēts mūsu darbs. Tātad mēs tā saucam modelēšanas bloku, kur bija pieejami vairāk makroekonomiskie modeļi. Un tos mēs izmantojam tam, lai pārliecinātos par to, cik lielā mērā izaugsme, kas ir vērojami sevišķi konverģences reģionos šajā, šajā, šajā periodā, cik lielā mērā šo izaugsmu konverģences reģionos varētu saistīt ar kohēzijas politikas īstenošanā, kohēzijas politikas pasā, panā, pasākumiem. Bet līdztekus eh, šiem modelēšanas blokiem, protams, mēs izmantojam pārvaldības un īstenošanas eh, sistēmas, kas mums tev ļoti daudz nodrīgs informācijas. Un pirms mēs sākām pašu faktisko izvērtēšanu, Mēs tātad apkopējam plašus datus, datu bloku, tātad dažādas indikators, ko mēs varējām iegūt no dažādiem avotiem. Ceļu starp arī tātad eh, lielos projektus, kas ir tāds īpaši bagāts informācijas avots. Nu, lūk, tad to visu mēs mēģinājām šajā pirmajā izvērtēšanas kārtā attiecībā uz reģionālo fondu izmantošanu apkopot. Un apkopot to tematiskā šķērs, ka es domāju, kā es jau sacīju, trešos tematiskos bloks jūs redzēt šī slaidā apakšā. Atbalsts uzņēmumiem, vide, transports, struktūrālās izmaiņas un globalizācija, demogrāfija un dzimumlīstiesība un lauka attīstība notika ļoti plašs tēmu klāsts, ko var papildināt vēl arī ar, ar to tātad, interregu un, un urbāno iniciatīvu izvērtēšanu, ko mēs aizemēsim, tas tie apakšā. Tāpat arī, kā es sacīju, kohēzijas fonda arī vērtīsim drīz, tagad mūsu darbs nedaudz iekavējies. Jo kohēzijas fonda īstenošana arī sākās ar nelielu aizkavēšanos un ilga, maķinīt ilgāk nekā reģionālo fondu izmantošanu. Un tādēļ, liekot maksimāli daudz informācijas, nu, mums nācās nedaudz tā kā nogaidīt. Un tādēļ kohēzijas fonda izvērtēšana tiks pabeigta nedaudz vēlāk. Nu, un ja neiebilstiet, tad tagad es labprāt dotu vārdu manai kolēģei Veronikai Kafē kundzei, kas ir mūsu izvērtēšanas nodaļas vadītāja. Nu, un viņi tad varētu mūs rūpīgāk iepazīstināt ar šī apjomīgā izvērtēšanas pasākuma rezultātiem. Tā kā priekšstētāji, ja neiebilstiet, Jā, es dotu vārdu Veronikā, bet priekšstādā gan izsaka cerību, ka, ka runātājs iepaliks mūsu vidū, un viņš tam piekrīt. Paldies, Dirk! Paldies, Himers kundze, par to, ka esat uzaicinājis mūsu uz šo reģi, reģionālas attīstības tāda, komitejas um, sēdi, lai stādījums priekšā mūsu izvērtēšanas rezultāts. Iepriekšā es, mēs teikām, es jau sacīju, ka mēs jums stādīsim priekšā pilnvērtīgus izvērtēšanas rezultātus. To arī šodien darīsim. Nu, protams, uh, stādīšanas priekšā svarīgākos atzinumus no sintēzes ziņojuma. Un šajā sintēzes ziņojumā, kā to liecina nosaukums, ir sintēzētas 14 eh, komandu darba rezultāti. Liels darbs, trīs gadus strādājam, 4,2 miljonus eh, eiro ieguldījām šajā izvērtējumā. Tā kā, nu jā, šādi izvērtējumi veikti dārgi, Šis izvērtējums nesniedz atbildes uz pilnīgi visiem jautājumiem, protams, bet tas tomēr ir nepieciešams, lai gūtu pilnvērtīgu informāciju par konkrētas politikas ietekmi. Šis sintēzes pārskats, ja ziņojums ir, ir tātad sakopēts pietiekam daudzās kopijās, un to es varu šeit dabūt pie izējas. Tur arī mūsu komisārs uh, eh, priekšvārds. Un katrā ziņā to jūs visu varat dabūt. Ja kopija pietrūks, turiet mums zināt. Tātad, kas tad noticis laika posmā no 2000 līdz 2006 gadam? Un nākamais jautājums, cik lielā mērā kohēzijas politika ietekmējas varamās izmaiņas? Šo sešu gadu laikā izaugsme bija augstāka pirmā mērķa reģionos, gan visās valstīs. 25. Eiropas valstīs reģionālās atšķirības ir sašaurinājušās, 15 jaunajās valstīs tās vairumā valstu Īstenībā Grieķija ir arī tuvinājušās, tātad šīs atšķirības mazāks, un tas tādēļ, ka Atēna reģions ir krietni izaudzis Grieķijā. Desmit Eiropas valstīs šīs reģionālās atšķirības paplašinājās, tāpēc, ka dažās no galvaspilsētu reģioniem bija liela izaugsme. Pirmā mērķa valstīs, 15 valstīs, pa 2% pieaudzis IKP uz iedzīvotājus, līdz 1,4% reģionos, kuriem netiks sniegt asistents. Tā kā, lūk, Izskatot uh, kailus faktus Eiropā, mēs redzam, ka kopumā attīstība ir bijusi pozitīva. Tas, ka mums nedod vēl uh, iespēju spriest, cik lielā mērā to var izskatot ar kohēzijas politikas panākumiem. Šajā slēdā šeit ir, ka mēs nevaram vērtēt konkrētas politikas uh, sekmes tikai no statistikas datiem vien, ir jāņem vērā citi faktori. Un mūsu pieņemtā pieeja bija šāda. Uzdevām piecas jautājumus. Pirmkārt, vai finansējums ir pietiekams, lai panāktu pozitīvas izmaiņas? Otkārt, vai finansējums tika fokusēts uz attiecīgiem mērķiem. Treškārt, vai makroekonomiskie modeļi norāda pozitīvu ietekmi uz izaugsmi. Ceturkārt, vai izaugsme bija pozitīvāka reģionālās sējuma asistence. Un piekārt, vai konkrēti pierādījumi pozitīviem rezultātiem dažādās tematiskās jomās. Nu, jāsaka, ka laimīgā kārtā atbildes visiem šiem jautājumiem ir apstiprinoši. Līdz ar to mēs varam konstatēt, ka kohēzijas politika ir bijusi pozitīva un būtiska ietekme uz ekonomisko ko kohēziju Eiropas Savienībā vismaz eh, šo sešu gadu periodā. Finansējums vismaz pirmā mēķa reģionos bija tiešām ievērojams. 2 līdz 3% no kopējiem fiksētajām investīcijām šajos reģionos, tā skaitā arī privātajām investīcijām, un par 1% pieaudzis IKP Grieķijā un Portugālē tieši šīs politikas īstenošanas rezultātā. To mēs esam konstatējuši šiem modeļiem. Tāpat arī mūsu rīcībā pierādījumi, kas liecina par to, ka šie fonda bija viena no svarīgākajām izaugsmas veicinātājiem, par ko esam izsakrams kā teorijas. Ja sevišķi tad, tad infrastruktūrās un, un uzņēmē darbībā un tā tālāk. Tālāk, kāds tad bija investīcija apjoms? To redzam šajā slaidā. Kohēzija politikas eh, ieguldījuma atbilstoši val, valsts tātad kopējiem kapitāla ieguldījumiem ir bijis būtisks, sevišķi EU10 reģionā, kur secīja, ka Reģionālās attīstības fonds ir 14,37% no kopējām kapitāla investīcijām no valsts eh, tātad, kapitāla puses. Tā kā tā ir ļoti būtiska injekcija, būtisks ieguldījums no kohēzijas politikas resursiem. Tālāk modelēšanas rezultāti. Nu, izvēlamies tikai vienu, lai ne, nepalikt pārāk sarežģīts. Quest modelis, ko, ko vada Ekofin ģenerāldirektorāts skatījām. direktorāts kopējiem, kopējo net ietekmi, ko atstājas kohēzijas politika uz, uz IKP. Un šeit mēs redzam, ja mēs ņemam 25, tātad jau 8 valstis, tad starp 2009. gadu šis kumulatīvais, jeb, jeb kopējais neto efekts ietekmi uz IKP 0,7%. Un savukārt līdz 15 gadam mēs eh, prognozējam, ka tas var pieaugt līdz 1,4%. Un Savukārt EU10 reģionā šī ietekme ir ļoti būtiska, un vecajās 15 dalība valstīs eh, tad šī ietekme nav varbūt tik būtiska. Šo modeli mēs balstījām uz ekonomikas eh, funkcionēšanas modeli. Un tad mēs investīcijas tad, tad eh, aplēs izdarām caur šim modelim un lūk, iegūm šādu rezultātu, kas liecina par to, ka kohēzijas politika ir sniegusi būtisku ieguldījumu. Vēl tāpat ir kāds cits modelis, tas ir Hermana modelis, kas ir balstīts uz citu pamatu un medlētāji nevienmēr savā starpā viensprāts par to, ko tur nu, kas nozīmē, bet katrā ziņā nešīgi no modeļa pētnieki uzskata, ka tomēr politika ir bijusi pozitīvi ietekmes IKP. Nākamajā slaidā mēs redzam to, kāda ir bijušas, kāds bijušas investīcijas, investīcija modeļi, sacīsim. Nu, mēs redzam, ka dažādās Eiropas daļās ir bijušas izvēlētas dažādas stratēģijas. Zaļā krāsā tie reģioni, kas pamatā ieguldījuši pamata infrastruktūrā. Silā krāsā tie reģioni, kas pamatā uh, investē produktīvā vidē. Sarkanā krāsā cilvēku resursa un rozā krāsā, lielā krāsā, tātad tāds jauktais, jauktās investīcijas, ko nevar izdalīt vienu vai otru varbūt. Tā kā mēs redzam, ka investīcija tendences Eiropā ir ļoti atšķirīgas un tas atspoguļo ne tikai tātad reģionālās attīstības un kohēzija fonda, sociālās fonds šeit, šeit, respektīvi, nav iekļauts šajā modelī, bet tikai šie divi reģionālais un kohēzijas. Nu, tad tas nesāda īsti pārskatu to, kā un kur resursi tika iekultīti. Un nu, tagad par tematiskajām jomām. Sākumā atbalstu uzņēmē darbībai. Dalība valstis ziņo, ka radīs vairāk nekā miljārds darba vietu, pateicoties atbalstam uzņēmē darbībai. Skaits, protams, ir milzīgs, bet skaits viens miljons darba vietu ir ticams, bet nav precīzs un nav, nav m, mm, absolūti uzticams varbūt, jo Tas tādēļ, ka dažās valstīs ir ļoti precīzas datu sistēmas, ļoti precīza statistika, un cilvēki ieguldījuši lielus pūliņus eh, šo datu vākšanā, jo sevišķi Lielbritānijā un Vācijā, piemēram, tie ir īpaši labi piemēri. Tagad ir citas valsts, kurās nu, datu vākšanā varbūt tik liela centiena netiek ieguldīti, un līdz ar to arī pierādījumi par radītām darbietām ir mazāk. Nu, tieši to mēs vēlamies arī nākotnē uzlabot. Tā kā varbūt dažās jomās ir divkāršu uzskaitījums, citās jomās varbūt nav, nav pietiekami atskaišu un datu, bet uh, Ja mēs mēģinām kopsavilkt datus par ja, jaunajām darba vietām, tad lūk šādu skaitli aptuveni mēs tomēr varam nu, konstatēt. Mēģinām arī izmēģināt vairākas izvērtēšanas metodas, kā pieminēja kolēģis Dirks. Jo sevišķi to, kā varētu izmantot nu, labākās pieejamās sēnskās metodas, šis te uh, counterfactual impact evaluation, tā to angliski sauc, tātad nu, attiecībā uz atbalstu uzņēmē darbībā un arī cilvēku resursiem šī metoda tiek izmantot. Tur mēs salīdzinām to, kā atbalstītie uzņēmumi ir tātad strādājuši un kā viņiem veicies tācumā tiem, kas nav saņēmuši atbalstu. Tad ekspost, protams, to ir grūti izvērtēt, ja eksāmeni tas nav plānos, tas tāpat arī ir atkarīgs no pieejamiem datiem, bet nakrīgi no tā mēs konstatējam, ka Austrumācijā Mēs redzējām, ka uz vienu dalībnieku ir vairāk investīciju tajās kompānijās, kas saņēma atbalstu, nekā tajās kompānijās, kas nesaņēma. 8000 grantu rezultātā ir piesaistīts 11 līdz 12 tūkstoši vairāk investīciju, kas eh, nozīmē, ka šajā, šajā, šī politika eh, tiešām ir efektīva. Mēs vēlamies to rūpīgāk, vairāk izmantot nākotnē, no rīta mums pie eksperta sanāksme. Uh, Trīs eksperti no reģionālā direktorāta no Itālijas, Zviedrijas un no Zviedrijas tur piedalījās, un mēs kopā ar viņiem tad salikām galvas kopā, mēģinām koncentrēt, izlēmt, ko mēs vēlamies darīt. Lūk, šī bija tieši viena no tām jomām, ko mēs konstatējām, un ceram, ka ir dalība valsts tur vairāk darīs. šeit mēs izmantojam tās ekonometriskas eh, tehnikas un metodas, bet nu, rezultāti tiešām ir interesanti, un mēs arī konstatējam vairākas tādas politi no politikas viedokļa raugoties būtisks jautājums. Tātad vēlreiz par uzņēmēju, atbalstu uzņēmēju darbībai. Ja viens jautājums, kas izkristalizējās mūsu pašu un, un diskusijās, bija tāds, vai no reģionāla attīstības fonda būtu jāsniedz atbalsts lieliem uzņēmumiem, vai arī lieliem uzņēmumiem tomēr vajadzētu pašiem tik galā ar savām lietām. Nu, jāsaka, lai dot konkrētu atbildi šo jautājumu, mums nepieciešams vairāk pierādījumu par to, kāds, kāda ir dažādu instrumentu ietekme uz uzņēmumu attīstību. To mēs paši nevaram izdarīt. Dalībvalstīm, reģioniem jāpiesaistās, rūpīgāk jāizvērtē tas, kas un kā notiek, cik efektīvi dažādas, dažādas intervences metodas uh, izskatās. Tālāk, kāda ir pareizie indikatori un pasākumi, lai, lai izmērītu, kā sekmējas uzņēmumi darbības attīstības atbalstīšanu. Patreizajā ekonomiskā klimatā varbūt tiešām būtu jā, jā, jāvē, jā, jāvērtē tas, cik darbietis ir nosargāts, piemēram. Pēdējos, līdzinājos gados tiek lemts tas, ka nosargātās darbietis varbūt nav politikas efektivitātes rādītājs. 90. gados, kad mēs to mēģinājām darīt, un tagad 2000. gadu sākumā, katrā ziņā šī gadsimta sākumā, bija doma, ka nu, vairāk jārunā par darbietu radīšanu jaunās jomās. Sevišķi tajās eh, eh, nozarēs, kas piesaist vairāk eh, tātad intelektuālo kapacitāti un tā tālāk. Bet, ja mēs ņemam vienkārši visas darba vietas kādā, kādā kompānijā, un vai mēs varam tiešām konstatēt, ka šīs vietas ir saglabās, tad par to jāapteic kompānija, nu, nezinu. Tātad jaunās darba vietas, arī tas ir viens no kritērijiem, ko mēs mēģinam izmērīt. Bet jautājums, protams, kā to mērīt un kurā brīdī. Ja, protams, sastāv, pastāv miedarbības starp uh, paaugstināt produktivitāti un jaunām darba vietām, bet atkarībā no atbalsta tas var izpausties divos veidos. No vienas puses, var sacīt, mēs investējam jaunā aprīkojumā kompānijā, mēs uh, radām jaunas darbvietas cilvēkiem, kas strādās ar šo aprīkojumu no vienas puses, bet ilgtermiņā tas paaugstinās produktivitāti. Bet tikpat labi var būt arī otrādi. Iespējams, ka kompānija investē aprīkojumā, Un līdz ar to tad vairs nav nepieciešamiem turēt tik daudz darbinieku šajā kompānijā. Bet, nu, varbūt laika gaitā palielinās apgrozījums un atkal tiek piesaistīt jauni darbinieki. Tā kā, nu, to es saku tikai tāpēc, ka nav vien tāda vienko, vienkārša pasākuma, vienkārša veida, kā izmērīt eh, šo ietekmi jaunās darba vietas. Tālāk transports, pāriem pie transporta. Kā tad ir rezultāti, kā mums ir izmērīt investīcijas no EDF transportā? Uh, Fonds finansēja 13% no visām jaunajām ātru, lielā ātruma tātad dzelzceļīnijām un 24% no sauszemes ceļiem, no šosejām. Mēs zinām, ka šis cipars būs krietni augstāks, tad, kad mēs izvērtēsim kohēziju fondu izmantošanu un arī no turienes līdzekļi tika ieguldīti šajā jomā. Tad Eiropas Reģionālās attīstības fonds eh, līdzfinansē 26% no 7,734 tūkstošiem kilometru, kas tika paveikts jau 15, un 3 tūkstoši kilometru dzelzceļa līniju mm, remontā. Izmantojām tā saucamo TransTools metodu, eh, ko izstrādājis Seviļas pētniecības centrs, tas īsti nestrādā šajā gadījumā. Lai mēs modelētu noteikti kādu ietekmi uz IKP un vīdi, iespējams, ka mums būs nākotnē esmu to jauns modelis, bet tā kā vērtēsim kohēzijas fondu, uh, Un skatīsimies, vai šo transporta metodu vairs mums atkal vai nē. Lai transporta metoda adekvāti strādātu, mums ir nepieciešams nu, kāds ceļš vai kāds valsts līnijas, sacīsim, kas eh, iet eh, no punktā uz, uz B, un tad pilns eh, ceļu, ceļu posms, sacīsim, mēs tikai kāds ceļu nogriezīts, kā ir bieži vien šajās gadījumās. Protams, izvērtēšanas gaitā izkristalizējās svarīgi jautājumi, uz kuriem jāatbild varbūt kaut kā jārēģē. Pirmkārt, ātrgājas dzelzceļš. Mūsu vērtējums nebija tāds viennozīmīgs attiecībā uz to, cik mm, nu, loģiski un pamatot ir ieguldīt kohēzijas eh, fondu līdzekļus ārgājas dzelzceļos, eh, jo izmaksas ir ļoti augstas, un mēs neesam droši, vai tas atstāja viennozīmīgi labu ietekmi uz reģionālu attīstību. Tātad šeit eksperti sacīja, ka jāskatās, kā kāds individuāls gadījums ir izpildījies. Tāpat arī jautājums par atbalstu ostām un lidostām rekomendācija bija tāda, ka mums tiešām vajadzētu vairāk uh, skatīties, vai būtu kādi piekļuvi ostām un lidostām, un to vajadzētu finansēt, un nevajadzētu finansēt tādas lietas, ko var um, tad, tad, uh, samaksāt pats paši tirgus dalībnieki. Tāpat radās vēl viens jautājums, vai mums uh, vajadzētu finansēt uh, ceļu izbūvu vecajās 15 valstīs. Uh, Jaunās 12 valstīs nav šaubu par to, ka joprojām ir liela nepieciešamība veikt investīcijas e, ceļu infrastruktūrā, ekonomiskā attīstībā, dzīves kvalitātei, drošībai un tā tālāk. Bet, nu, vecajās 15 valstīs ceļu izbūve ir turpinājusies, nu, desmit gadiem. Es nezinu, vai vēl vajadzētu piesaistīt līdzekļus no Eiropas Savienības šeit, jo sevišķi tādēļ, ka uh, politika attīstās tādā zaļākā virzienā, sacīsim, vidē draudzīgākā virzienā. Nu, lūk, tas viens jautājums, kas arī vēl ir atklāts. Un tagad par sociālo un teritoriālo kohēziju jo tā ir viena lieta, uz ko mēs vērstām uzmanību. Cilvēki reizēm domāja, ka vienīgās, vienīgie rezultāti, kas ir sasniegti, ir saistīti ar ekonomisko kohēziju, bet tā tas nav, tāpēc, ka runa ir par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Un daudzas mūsu investīciju jomas neradīs ekonomisko izaugsmu, bet tāpat laikā tās ir svarīgas sociālajai un teritoriālajai kohēzijai. Tomēr uh, ir grūtāk izmērīt rezultātu sasniegums tieši sociālajām teritorijā aspektā. Trešā daļa uh, pirmā mērķa un 36% otrā mērķa bija vērst tieši uz ter, sociālajiem uh, mērķiem un teritoriālo līdzsvaru nekā ekonomisko izaugsmu. Nav pareizi teikt, tātad, ja mēs neredzam samazinājumu ekonomiskajās atšķirībās, ka politika nav izdevusies, bet tāpat laikā mēs uh, panākam uh, citus mērķus. Šāda veida infrastruktūras galveno, eh, investīcijas galvenokārt ir eh, vidas infrastruktūrā un eh, plānošanā un rehabilitācijā. Mēs nodrošinām labākus pieslēgumus tīriem dzeramiem ūdenim, maisaimniecībās. To mēs esam izdarījuši 14 miljoniem cilvēku. Tāpat ir investīcijas bijušas ciematu atjaunošanā un tāpat atjaunojot dažādas vēsturiskas vietas, agrāk izmantotas rūpnieciskas ražotnes un tā tālāk. Ir ļoti grūti kvantificēt, kādi ir rezultāti šīm investīcijām, bet es varētu sniegt rezultātu par to, kāda ir šīs politikas ietekme. Mēs šorīt sanāksmē, kurā es piedalījos, uzklausījām piemēru par Ziemeļaustrum Angliju, kur uzņēmums bija vācu uzņēmums, kas atradās Ziemeļaustrum Anglijā Tātad tika izvērtēts, cik darbvietas viņi radījuši, kāds ir bijis viņa apgrozījums, un viņiem tika uzdevums, uzdots jautājums, kāpēc viņi eh, savu darbības vietu atrada šajā reģionā. Un viņi teica, ka uh, lielā mērā tāpēc, ka notiek pilsētas kā tādas renovācija, un tiek nodrošināta labāka dzīves kvalitāte šajā konkrētajā reģionā. Bet tāpat laikā šis reģions uh, nesniedz tik labus ekonomiskus rezultātus. Tātad. Uh, Kā jau es teicu, mēs varam redzēt, mēs varam novērot, izvērtējot konkrētus gadījumus, nosūtot eh, novērotājus dažādiem reģioniem, mēs varam redzēt, ka dzīves kvalitāte uzlabojas un tāpat ir uzlabojas teritoriālais līdzsvars, bet mums nav indikātori, lai to konkrēti izmērītu, un šo iespēju mums vajag papētīt tālāk, bet mēs vēl neesam īsti droši par to. Tas nav tāpēc, ka nav indikātori. Un tikai tad, ja būtu šāds indikators, tad mēs radītu, rastu pierādījumus un varētu attiecīgi veikt investīcijas. Mēs redzam dažkārt ievē, ierobežotu ietekmu uz izaugsmu, bet tāpat laikā sting, eh, stiprinās eh, ilgspējīgas attīstības spējas. Mūsu politika parāda, ka mūsu politikas sasniegumi ir kas vairāk kā tikai ekonomiskie sasniegumi, un tātad, ka mūsu politika ir daudzkārtēji mērķi, bet mums ir jābūt eh, skaidrākiem. Uh, ko mēs gribam sasniegt ar EDF eh, e finansējumu un kāda ir saikne ar reģionālo eh, attīstību. Tātad, lai cilvēki, tad, kad viņi izstrādā savas programmas un kad viņi lemj investēt šāda veida eh, jomās, tad, lai būtu skaidra šī loģika saikne, kāpēc mēs to daram un kas, un kas tiks mainīts reģionā šīs darbības rezultātā. Ja mēs pārējām pie konkrēta gadījuma otrā mērķa. Uh, Mēs e, tātad nedaudz vairāk savā izvērtējumā aplūkojām tieši šo aspektu. Mērķi divi reģioni e, saņēmuši e, mazāk finansējumu, mazākā 40 eiro uz cilvēku gadā. Dažos otrā mērķa reģionās tas ir, tā ir bijusi tāda liela izmaiņa. Un ir interesanti redzēt, kā šis relatīvi mazais finansējums tomēr ietekmē šo reģionu stāvokli, kā tas atspoguļojas statistikā. Mēs novērojam, ka otrā mērķa reģioni lielos gadījumos eh, saņēma tādu kā eh, katalizātoru grūdienu attīstībai ilgāka laika eh, stratēģijā. Un jāsaka, šo reģionu rādītāji bija visā vismā ļoti labi. Tā tad, raugoties uz nākotni, otrā mērķa grupas reģioniem. Pirmais komentārs. Reģionālo politisko lēmumu pieņēmēju skatījums uh, un apņēmība ir izšķirīga. Tas ir ārkārtīgi būtiski, neskatoties uz to, kāda ir bijusi šī konkrētā reģiona specializācija. Nav svarīgi, uh, ka šis uh, reģions, piemēram, ir investējis, ka tam ir bijusi uh, kalnrūpniecības darbības vēsturi, vai arī viņiem ir bijusi attīstīta kuģu būvniecība, vai arī mazi uzņēmumi. Neskatoties uz to, reģions var mainīt savu specializāciju, tas var pāriet uz kaut ko citu, un svarīgākais ir tieši politisko lēmumu pieņēmēju skatījums. Uh, otrā mērķa reģioni panāk eh, parasti eh, tādus labākus rezultātus, tad, kad šīs stratēģijas ir saskaņotas. Protams, ka mums ir nepieciešama eh, lielāka, intensīvāka informācijas un pieredzes apmaiņas starp dalību valstīm. Tas ir pilnīgi skaidrs redzams, tas, kā šī pieredzes apmaiņa notiek intereg ietvaros. Un mēs redzam, ka bieži vien uh, Uh, milzīgi zināšana un pieredzes apjomi varētu tikt uh, labāk izmantot. Mums ir nepieciešams vairāk uh, faktu pierādījumu attiecībā uz otrā mērķa reģiona valstīm par to, kā ir darbojušās šīs sociālās un teritoriālās investīcijas. Mums šobrīd ir skaidrs, ka reģionālās konkurētspējas, reģionās investīcijas bieži vien nav vērstas tikai uz konkurētspēju, tās bieži vien ir vērstas arī uz teritoriālo un sociālo kohēziju, un tas ir kaut kas, eh, kas varbūt ir eh, tā, dažkārt neievērots, nenovērtāts mūsu politiskajās debatēs. Un eh, vēl divi slaidi par uh, menedžmentu un ieviešanas sistēmu izvērtēšanu. Gribētu atgādināt, ka iepriekšējā reizē, kad es biju šeit, tāpēc, ka es uzskatu, ka tas ir svarīgi, ka uh, Eiropas Savienības desmit eh, jaunajām valstīm bija ierobežots laiks ieviest programmas, un tām arī nebija tik daudz pieredzes, bet, un daudz mūs brīdināja par to. Bet eh, šīs bailes par to, ka šīs valsts nespējas uzņemt līdzekļus, eh, nerealizējās, un bija, protams, novērot arī zināmi vājie punkti, protams, ir lietas, ko vajag uzlabot, gan pašreizējā periodā, gan arī nākotnē. Un tas attiecas eh, gan uz Eiropas Savienības jaunajām, eh, es atvainojos, vecajām un jaunajām valstīm. Uzsvars vienmēr ir vienmēr bijis likts uz eh, procesiem un finanšu kontroli, bet ne tik daudz uz pašām programmām to efektivitāti. Un mūsu izvērtēm jāsaka, līdz šim nav uh, bijuši pietiekami pamatot ar konkrētiem rādītājiem. Tātad šie ir vājie punkti, kas visā Eiropas Savienībā mums ir jāuzlabo. Un te mēs noteikti nāksim klājā ar priekšlikumiem nākotnē, lai politika tiktu vērsta uz rezultātiem un mazāk, lai tik, tā tiktu vērsta uz līdzekļu tērēšanu. Manā nodaļā mēs dažkārt esam frustrēti, ka cilvēki mums saka, o, mēs veiksmīgi darbojāmies, mēs iztērējām līdzekļus, bet mēs atkal no savas puses sakam, ka ar to gan nepietiek. Tā tad, kā tas viss ietekmē nākotnes politiku? Pavisam īsi. Mums ir daudz dažādu mērķu kohēzijas politikas ietveros - sociālie, vidas un uh, ekonomiski rakstura mērķi, un tas ir viens no spēcīgiem punktiem. Tomēr tas ir jāsaprot tad, kad uh, izstrādā programmas tās ieviešana izvērtē. Mums ir jāatcerās šie sociālie un vidas mērķi, tad, kad mēs runājam par ekonomiskiem mērķiem. Un tāpat ir nepieciešama skaidra prioritāte konkrētiem mērķiem izstrādājot un nosakot programmas. Un, kā es teicu, mums ir nepieciešama labāka izvērtēšanas indikātori. Tāpat mēs uzskatām, ka ir nepieciešams finansējumu koncentrēt katrā reģionā. Tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu izvērst dažādus mērķus, bet tāpat laikā ir jānodrošina tomēr finansējuma koncentrēšana uz konkrētām politikas jomām, konkrētiem pasākumiem, lai nodrošinātu šo kritisko masu, nevis tikai viena mērķa sasniegšanu. Politikas pasākumi nav nosakām a priori, tos ir tik tiešām jāpieskaņo katra reģiona vajadzībām. Tātad izvērtējums parāda, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai reģioni paši noteiktu, kādi ir to mērķi un kāda politikas pasākuma būtu nepieciešama, bet mēs no savas puses vēlamies uh, būt stingrāk nākotnē, lai visi zinātu, Eh, kāda ir politiskie mērķi un cik uh, veiksmīgi mēs tos spējam izvērtēt. Jo dažkārt mums ir kaut kāda politika, pasākuma, ir finansējums, uh, un tad tiek uzdots jautājums, vai jūsu darbība bija veiksmīga, bet viņi godīgi sakot nezina, tāpēc, ka viņi pirms tam nebija konkrēti noteikuši, ko viņi grib mainīt, ko viņi grib panākt. Un te nav runa tikai par mērķu izvirzīšanu. Ja vien nav skaidrs jau iepriekš, ka mērķis ir ļoti pozitīvs un uh, pamatots, balstīts uz iepriekšējo pieredzi. Lai kāda izvēle būtu veikta, izstrādāt politikas, tam visam jābūt saskaņotam Eiropas Savienības stratēģiju. Tā tad kopsavilkums. Novērtējums demonstrē RDF eh, dēvumu šo reģionālo atšķirību samazināšanā Eiropas Savienības 25 valsts kā tādas eh, ir ieguvuši ļoti daudz kohēzijas politikas ietveros. Mums tagad ir vairāk zināšana par to, ko uh, politika ir devusi galvenajos politikas jomās, tātad transportā, vidē, sniedzot atbalstu uzņēmumiem, un tāpat mēs varam demonstrēt, ka politika nodrošina vairāk aizaugsmi, tā nodrošina labāku vidi un arī sociālos ieguvumus. Tagad mēs arī daudz labāk zinām, kā veikt izvērtēšanu Bet mums ir vēl vairāk jautājums, kuriem jārod atbildes. Es domāju, ka šobrīd mēs zinām vairāk, bet zinām arī, par, zinām arī to, ka mēs eh, nezinām pietiekam daudz. Bet tomēr es domāju, ka daudz kas tiks eh, izdarīts un sasniegts. Mēs šomēnes eh, publicēsim izvērtējumu. ISPA kohēzijas fonda darbs beigsies šogad. Un vēl Mēs esam izvērt, izveidojuši jaunu ekspertu tīklu, kurš uh, uh sintezē šos 2007.13. gada programmu sasniegums katrā dalība valstī, un mēs publicēsim šos ziņojumus uh, sākot ar šī gada beigām un nākamā gada sākumā. Tātad mūsu zināšanas uh, nevien nav, nav pilnīgas, tās ir vairāk attīstītas un pilnīgākas nekā agrāk, bet mēs domājam, ka mēs esam veikuši labu uh, sākuma darbu un gribam tikai aicināt dalībvalsts un reģionus. Uh, Uh, veikt dziļāku izvērtēšanu, lai mēs varētu attīstīt šos uh, rādītājus, iegūtos rezultātus, jo viens izvērtējums nekad nespēs atbildēt visiem jautājumiem, bet ja mums būs daudz un dažādi izvērtējumi, kas tiek veikti konsekventi, izvērtējot rezultātus, tad mēs varam būt droši un pārliecināti un varam izmantot šos rezultātus, lai uh, varētu mainīt politiku, ja tas būs nepieciešams. Paldies! I think I, I can say on behalf of all the colleagues that it was Paldies! Gribu pateikties jums visu mūsu kolēģu vārdā, un tik tiešām es domāju, ka tas mums dod uh, uh vielu pārdomām un labām diskusijām. Tā, tad mēs varam sākt diskusijas, un Piperkungs ir pirmais, kurš uh, ir pieteicies runāt. Markus Pipers, jums vārds. Jā, herzlichen Dank. Sirsnīgs paldies Gafei kundzei un Āneri kungam par šo ļoti precīzo izklāstu. Vēlējos komentēt divas, trīs lietas, kas, eh, manuprāt, ietekmēs arī nākamo periodu. Mani interesē jūsu pieredze attiecībā uz atšķirīgo attīstību kohēzijas fondā un uh, reģionālā fondā no otras puses. Vai šeit nebija pārāk daudz dažādu birokrātu? birokrātisku problēmu. Jūs teicāt, ka izvērtēšana ir jāveic laicīgi, jūs runājāt par sintēzes ziņojumiem. Vai tas viss nav pārāk sarežģīti? Un uh, vai gadījumā tas uh, gal galā nenovedīs pie tā, ka kohēzijas fondu un reģionālo fondu nākamajā periodā mm, nevajadzētu apvienot tieši efektivitātes dēļ. Šis ir eh, jautājums, ko Ānerikungs ah, iespējams eh, būs jau dzirdējis. Jums iespējams nevajadzētu būt tik precīziem, bet varbūt vienkārši vajadzētu sniegt tādu vispārīgu atbildi. Otrs jautājums attiecas uz Grieķiju. Periodā no 2000 līdz 2006 gadam eh, Grieķija arī uh, pārkāpa stabilitātes un izaugsmas faktu. Jūs teicāt, ka Grieķija ir eh, vienīgā valsts, kur uh, atšķirības ir pieaugušas. Jūs uh, to pamatojāt ar Atēnām. Taču es šeit uzdodu jautājumu. Valstis, kas atkārtoti pārkāp stabilitātes kritērijus, uh, vai tiešām mēs varam būt pārliecināti, ka um, Eiropas struktūra fondu līdzekļi tiek izmantoti tā, kā tas ir paredzēts, saskaņā ar iekšējiem noteikumiem, vai ir kādi kontrolas mehānismi, kas ļautu mums uh, par to pārliecināties. Un tagad pašreizējās diskusijās es gribētu, lai jūs atbildat arī uz jautājumu, kāpēc komisija vēl uh, līdz šim nav izņēmusi punktu no kohēzijas uh, fonda regulas. kurai paredzēts, ka ja valsts smagi pārkāpj stabilitātes un izaugsmes fakta noteikumus, tad automātiski, ja komisija kaut ko tam līdzīgu liek priekšā, tad eh, šī valsts ir uzreiz jāizņem no šīs sistēmas. Kāpēc tas eh, līdz šim nav noticis? Kāpēc eh, neviens par to nav padomājis? Tas ir ļoti precīzs jautājums. Vēl viens jautājums attiecas uz struktūra politikas nākotni. Vai komisijā ir plānots atrast mehānismu, kas ļautu turpmāk valstis, kas neizpilda šo stabilitātes kritērijas, ka tām nevajadzētu gaidīt uz komisijas priekšlikumu, kas pēc tam varētu tikt atsaugs, balstoties uz kompromisiem dalību valstu starpā, bet varbūt nākotnē vajadzētu varbūt ieviest mehānismu, kas ļautu valstīm, kā, kurām tiešām ir šādas smagas problēmas, kas rā, rāda šādas smagas problēmas, eh, ka šīm valstīm varētu piemērot uzreiz automātiskas sankcijas ar, caur struktūra fondiem. Tad, kad iekšēja lieta Gafī kundze uzdeva jautājumu, vai no mūsu viedokļa būtu prātīgi veicināt ceļu būvi Eiropas Savienības 15 dalībvalstīs. valstīs. Kāpēc gan nē? Ja ir vajadzīgi, ja ir vajadzīga saikne starp rietumiem un austrumiem. Ja mums ir jāatbalsta Austrum Eiropas ceļi, tad kāpēc mēs nevarētu to pašu darīt arī 15 vecajās valstīs? Galu galā arī ceļu būve ir saistīta ar reģionālu politikas jautājumiem. Paldies! Paldies! Kačievskas kundzei vārds. Lielas paldies, priekšēdētāji. Man būtu trīs jautājumi. Pirmkārtām, um, vispirms kāds komentārs. Man nav nekāda šauba par to, ka kohēzijas fonds ir uh, sasniegums. Un ja šis kohēzijas fonds nav tik panākumiem bagāts, uh, kā mēs to vēlētos, tad es tomēr domāju, ka daudz no mūsu mērķiem tomēr ir sasniegti. Vai mēs apzināmies, un tagad es uzdošu jautājumu, ka ir iespējams tik tiešām uh, izvērtēt, kā kohēzijas politika ietekmē reģionus. Un vai mēs to varam uh, apskatīt pilnīgi izolēti no citām politikas jomām? Vai mums nevajadzētu šeit veikt kādu selektīvu analīzi? Otrs jautājums. Vai jūs uzskatāt, ka mārketinga instrumenti būtu vajadzīgi kohēzijas politikas ietvaros, lai mēs varētu uzlabot šīs politikas tēlu? Es esmu pārliecināta, ka nevar būt tā, ka tiek uh, realizēti milzīgi projekti kādā no Eiropas Savienības valstīm, un neviens nezina, ka ir tikuši izmantot Eiropas Savienības līdzekļi šī projekta īstenošanai. Trešais jautājums. Es nevarētu teikt, ka šādi izvērtējumi jau nav tikuši veikti, taču es gribētu zināt, vai jūs esat pārbaudījuši, kā uh, kāda ir situācija attiecībā uz piekļuvi Eiropas Savienības fondiem atsevišķās valstīs. Bieži esam runājuši par birokrātiju, par dažādiem papīriem, taču Eiropas Savienība galu galā ir vienots veselums, tā ir viena savienība. Tieši tāpēc piekļuvēji šiem līdzekļiem arī vajadzētu būt vienlīdzīgai. Taču ir radies iespējas, ka dažās valstīs eh, šī piekļuve ir vienkāršāka nekā citur, kur uh, ir daudz lielāka birokrātija. Varbūt jūs varētu mums par konkrētām procedūrām konkrētās valstīs, kas ir vajadzīgas, lai varētu piekļūt Eiropas Savienības finansējumam. Eh, herzlichen Dank zu. Nākamais runātājs. Atbildot uz pīpera jautājumu. Kohēzijas fonds un reģionālais fonds. Jā, agrāk reģionālajā fondā mums bija programma plānojums, savukārt kohēziju. Kohēzijas fonds strādāja pie atsevišķiem projektiem. Periodā no 2007. līdz 2013. gadam šos kohēzijas projektus mēs integrējām reģionālajās programmās valstīs. Un es uzskatu, ka tas eh, bija pirmais solis uz priekšu. Taču vēl ar vienu ir palicis eh, daudz šādas dubultošanās. Ir arī daudz pretrunu starp eh, šiem, starp šīm abām regulām. Es varētu pieminēt tikai vienu piemēru. Piemēram, liels projekts kohēzijas fondā tika definēts pavisam atšķirīgi no liela projekta reģionālajā fondā. Es uzskatu, ka domājot par nākotni, Mums eh, ir jāsaprot, ka atrodamies tādā posmā, kur eh, vajadzētu ieviest vienotus noteikumus attiecībā uz abiem fondiem. Varbūt mēs varētu spērt vēl vienu soli uz priekšu, taču tas jau ir politisks jautājums. Varbūt mēs varētu iet tālāk un teikt, ka mēs vienkārši atsakāmies no kohēzijas fonda un mēs izveidojam kopīgu riņo politiku, kas aptver abus šos fondus. Šis jautājums ir smags, taču mums vajadzētu uzskatīt, ka abiem fondiem, abu fondu realizācijai nākamais solis ir viena un tā pati programma un vienoti noteikumi. Uzskatu, ka tad mēs būtu izdarījuši ļoti lielu darbu, un tad atliktu tikai pieņemt lēmumu, vai eh, līdzekļu piešķiršanai patiešām ir vajadzīgi divi fondi, vai varbūt mēs varam to darīt pēc vienotiem spēles noteikumiem viena fonda ietveros. Grieķija un stabilitātes pakts. Pirmām kārtām ir taisnība, ka reģionālās atšķirības eh, Grieķijas iekšienē patiešām ir palielinājušās un tas ir arī viegli izskaidrojums. Galu galā tika novērota ļoti liela izaugsme, tīpaši Atēnās iepriekšējā periodā. Esam apsvēruši saistībā ar makroekonomiskām problēmām Grieķijā. Mm, mēs esam apsvēruši, kādā veidā mēs nākotnē varētu uh, attiecībā uz eh, šiem jautājumiem kohēzijas politikas ietveros pietiekami atbilstoši reaģēt. Pirmais ir tas, ka mēs nevaram nodrošināt ilgspējīgu izaugsmi, ja mēs eh, vienlaicīgi nenodrošinam ietveru noteikumus makroekonomikā, kas būtu pietiekami vienlīdzīgi. Tātad mums ir jārīkojas abās šajās frontēs vienlaicīgi. Šis jautājums par to, vai Grieķijā šajā periodā nebūtu saprātīgi izmantot kohēzijas fondu, vai nevajadzētu izvērsīt, izvērsīt šādu priekšlikumu uh, e, padomēji, tad mēs uzskatām, ka mēs esam arī nonākuši pie secinājuma, ka Grieķijā vienīgais, kas vēl ir pieejams no līdzekļiem, kas vispār kaut kā var nodrošināt ekonomisku attīstību, uh, tas tie ir šie līdzekļi, kas ir pieejami no struktūra fondiem. Un tieši tāpēc mēs nedaudz kavējamies attiecībā uz šo jautājumu par sankciju piemērošanu Grieķijai. Es nevēlētos arī slēpt to, kas attiecas uz nākotni. Mūsu kolēģi no ekonomikas un valūtas ģenerāla direktorātiem pašlaik apsver to, vai mums nevajadzētu ieviest tādu sistemātiskāku uh, nosacītību no vienas puses struktūra fondos, no otras puses eh, makroekonomiskajā stabilitātes politikā. Attiecībā uz mums eh, šī nosacītība sadalītos trīs līmeņos. Pirmā būtu makroekonomiskā stabilitāte. Šeit eh, galvenais būtu jautājums, vai mēs varam rīkoties tāpat kā šodien. Tātad pastāv kohēzijas fonds, un mums eh, pastāv arī iespēja priekšlikumu un lē, padomas lēmumu pārtraukt šo kohēzijas fondu, vai arī mē, mums vajadzētu paplašināt struktūru fondus, un vai politiska lēmu vietā mums nevajadzētu ieviest eh, automātisku procedūru, kur, ja iestājies kāds punkts eh, stabilitātes mehānismā, uzreiz arī eh, stājas spēkā eh, apstādināšanas mehānismi, pirms tiek pieņemti eh, kaut kādi normālāki mehānismi situācijas uzlabošanai. Kā jau es teicu, par to tiek diskutēts. Šodien mēs vēl neesam sasnieguši tādu posmu, kur mēs varētu teikt, ka jā, ja, tie būtu mūsu priekšlikumi nākotnē, taču ir pilnīgi skaidrs, ka mēs pašlaik par to domājam. Nākamais, par ko mēs domājam, ja runa par nosacītību tad tas ir jautājums, kā un kādā veidā mēs nākotnē varētu nodrošināt uh, labāku saikni starp uh, no vienas puses uh, dalībvalstu reformas programmām, kas tika pieņemtas Eiropas 2020. gada stratēģijas dokumentu ietvaros, un no otras puses struktūra fondiem. Kā, tātad, kā mēs varam nodrošināt, lai struktūra fondi uh, reformu programmu īstenošanā, darba tirgus reformu īstenošanā un citur, lai šie struktūra fondi patiešām noderētu. Ir sagatavots eh, priekšlikums, es nezinu, vai jūs to esat eh, redzējuši, Montīkungs ir sagatavojis priekšlikumu, kur ir runa par iekšējā tirgus realizāciju. Un te ir paredzēta rezerve, tāds eh, neliels procentu skaits, kas tiek atbrīvots tādā gadījumā, ja valsts ir izpildījusi visus iekšējā tirgus noteikumus. Ir ļoti daudz dažādu ideju, par kurām ir eh, jādiskutē, kas ir rūpīgi e, jāapsver. Un kas arī varētu novest pie svarīgiem politiskiem lēmumiem. Tie nav tehniski jautājumi, taču jums vajadzētu zināt, ka uh, Par šīm problēmām mēs domājam un pie tā mēs arī strādājam. Mēs eh, domājam par to, kā tas varētu nākotnē izskatīties. Un šis pēdējais līmenis, kas mums eh, šķiet īpaši interesants attiecībā uz struktūru politiku, ir līmenis, eh, kā mēs varam nākotnē panākt to, lai mēs savā uzraudzības un kontrolas darbā varētu spēcīgāk likt uzsvaru uz efektivitāti konkrētajā vietā un uh, mazāk uzmanības pievērstu detalizētām finanšu un uh, administratīvām struktūrām un mehānismiem. Tieši pie tā mēs pašlaik strādājam, mēs mēģinām saprast, kā mēs varētu labāk darboties nākotnē. Tātad trīs līmeņi - makroekonomiskā stabilitāte, vidējais līmenis, tad eh, saiknē reformu programmu un eh, pēdējais tuvākais līmenis mums, pamatlīmenis, ir, kā mēs labāk varētu nodrošināt eh, laikā, kad publiskā finansējuma ir arvien mazāk, kā mēs struktūra politikā varētu uh, īstenot labus, saprātīgus investīciju projektus. Tagad pievērsīšos nākamajam jautājumam, vai kohēzijas politikas ietekme ir izolējama, un šeit nav nekādu cēloņu sakrību. Ja mēs skatāmies uz šiem statistikas datiem tā vienkāršotī, tad nē, mums vajadzētu komplicētas modeļu analīzes ieviest, lai mēs varētu visas šīs problēmas redzēt. Līdz šim Mēs esam centušies izmantot dažādus modeļus vienlaicīgi, tad dažādas izcelsmes modeļus, un tad mēs vēlamies saskatīt, ko tad šie modeļi dod. Un ja šie daži, ža, dažādie modeļi mūs noved pie vienādiem rezultātiem, tad arī mēs uh, vairāk uzticamies šiem uh, modeļiem, šo modeļu rezultātiem. Veronika varēs mums uh, vēl sīkāk par to pastāstīt, bet, manuprāt, esam ievākoši un salīdzinājuši maz informācijas, kur uh, būtu iekļauta detalizēt, kur būtu iekļauti detalizēti dati par konkrētiem projektiem konkrētās valstīs. Taču mūsu pieredze rāda, kaut gan mums nav šādas sistemātiskas analīzes, taču saskaņā ar mūsu pieredzi patiešām atšķirīgās valstīs ir ļoti atšķirīgas iespējas piekļūt līdzekļiem. Dažkārt dalībvalstu normatīvie akti ar, eh, rada daudz vairāk sarežģījumu, nekā tam vajadzētu būt. Dažkārt, ja ir um, konstatēti šādi pārkāpumi, mēs um, esam sazinājušies ar dalībvalstu valdībām, lai nodrošinātu, ka šie dalībvalstu likumi tiktu mainīti. Nākamais jautājums ir um, Eiropas Savienības finanšu kontrola un bailes no tās. Tas nozīmē, ka mēs izveidojam noteikumus, mēs izveidojam vēl vairākus līmeņus, mm, reģionālā līmenī vai dažkārt pat vietējā līmenī, lai mēs varētu nodrošināt arī īstenošanas noteikumus. Tādā gadījumā dalību valstīs uh, šis drošības līmenis salīdzināts līdz pat 102, ir salīdzināms pat ar 120%, 100% vietā. Tieši tāpēc mēs arī mēģinām panākt dialogu ar dalību valstīm un reģioniem, taču jāsaka, ka neesam vēl daudz sasnieguši šajā jomā. Kolēģi, 11 cilvēki ir pieteikušies runāt. Tas nozīmē, ka mums ir eh, jādara, jāstrādā ātri. Šreteris kundzei vārds. Vispirms eh, sirsnīgs paldies Es vēlētos jums vēlēt daudz veiksmes. Es vēlētos jūs arī apsveikt par šo ļoti labo ziņojumu. Šķiet, ka šis eh, ziņojums ir um, virzīts uz pagātni. Ne, nedomāju, ka mūs īpaši interesē šis eh, vecais ziņojums. Mums vairāk interesē 2007. 2013. gads, taču jūs esat patiešām daudz ko paveikuši ar šo analīzi. Šķiet, ka mēs varam um, mācīties no pagātnes kļūdām, un tāpēc es gribētu arī jūs apsveikt. Es vēlētos um, nedaudz papildināt šos uh, jautājumus. Jūs teicāt, ka jūs nevarat īstenībā izmērīt, bet mums to vajadzētu mērīt. Uh, šeit ir runa par darba vietu radīšanu. Mēs to, protams, ļoti labi saprotam. Darba vietu radīšanu var salīdzināt arī ar sabiedrisko transportu. Mm. Darba vietu radīšanā mēs varam, piemēram, salīdzināt, vai mūsu reģionālā politika ir klimatam draudzīga, Gribētu jums atgādināt, ka ir attiecīgs ziņojums Eiropas parlamentā. Es darbojos arī nodarbinātības lietu komitejā, kur tika gatavot šis ziņojums. Es sadarbojos arī ar Vestpāls kundzi šajā komitejā, un, manuprāt, šajā ziņojumā būs ļoti daudz dažādu ideju par to, eh, kā virzīt uz priekšu šo darbu vietu potenciālu. Es domāju, ka komisijai vajadzētu veikt arī analīzi par um, situāciju dalību valstīs un es ceru, ka tas arī ietekmēs jūsu apsvērumus. Otrs, kas man šķiet ļoti būtiski, ir jautājums par birokrātiju un kontroli. Tas ir tas, ko jūs jau tikko pieminējāt. Mēs vienmēr baidāmies no tā, ka mēs kļūsim arvien birokrātiski, un bieži vien uh, tas arī tiek pārvests Eiropas Savienībai, ka birokrātija šeit valda vienā līmenī. Es domāju, ka šeit ir viena kļūda, Šajā ziņojumā tas neparādās, bet eh, ziņojumā no 2007. līdz 2013. gadam mēs noteikti ar to saskarsimies. Ļoti zināmu iemeslu dēļ jūs esat samazinājuši savus kontrolas pasākumus uz vietas. Galu galā tas ir jūsu uzdevums. Vai komisija ir izvirzies šādus kritērijus, ka ir uh, jāpaskatās tikai uz uh, finanšu mehānismiem, vai arī mums ir jāapskatās, kādi tad īsti bijuši rezultāti. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu būt uh, nopietnākiem, mums vajadzētu nopietnāk par to domāt. Mums ir jāveic šīs eh, kontrolas uz vietas, lai mēs saprastu, kādi tad ir bijuši rezultāti konkrētajiem projektiem. Bieži vien tā ir tikai tāda sāruna par to, kādas eh, grūtības mums ir bijušas, kādas kļūdas mēs esam pieļāvuši īstenošanā, ko mēs varam labot. Vai varbūt dalībvalstī vajadzētu kaut ko mainīt, lai mēs varētu labāk eh, realizēt projektus ja tas tiks, tiek darīts mazāk, un eh, es domāju, ka kopējā, kopējais darbs šeit parlamentā un arī padomē ir vajadzīgs, mums ir jānodrošina šāda, šāds lielāks eh, vietējo kontroļu biežums. Mēs nevēlamies palēnāt birokrātiju. Bieži vien tad pilsētās tieši baidās no šīm sarunām. Šajā sakarībā arī vajadzētu iesaistīt revīzijas palātu. Varbūt mums vajadzētu ieviest eh, profilaktoriskas kontrolas. mēs ļoti labi zinām, kas notika 2006. gadā, mūs visus ļoti uztrauca šie stāsti. Tāda arī būtu mani apsvērumi. Protams, mēs varētu to visu pārbaudīt. Protams, mēs varētu runāt arī ar dalībvalstu iestādēm. Varbūt mums vajadzētu kopā ar revīzijas palātu paskatīties, kā mēs varētu orientēties uz eh, tādu kontroli, kas galvenokārt domā par rezultātiem. Es domāju, ka šādā veidā mēs arī varētu birokrātiju samazināt. Un pēdējais punkts. Es nedaudz kritiski vērtēju to, ko jūs teicāt, ka jūs gribat eh, tieši runāt par um, dalībvalstu reformu plāniem. Es domāju, ka tas eh, noteikti ietekmētu reģionālo politiku dalībvalstīs. Es uzskatu, ka dalībvalstu plāni ir tikai un vienīgi dalībvalstu reformu plāni. Tie tiek pieņemti augstākajā līmenī un tie tiek arī īstenot augstākajā līmenī. Barkera ziņojumā tika noteikts, ka efektivitāti var panākt tad, ja tiek izmantota zināšanas, kas ir pieejamas uz vietas. Es uzskatu, ka kohēzija tomēr ir uh, galvenais mērķis mūsu politikā. Lielas paldies! Aurokungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Gribu uzdot vienu ļoti vienkāršu uh, jautājumu. Uh, izvērtēšanas nodaļas priekšniecei, vai vērtējums, ko jūs esat veikuši, izdarījuši, kā tiek izvērtēti līdzekļi, kas ir tikuši piešķirti ultraperfēriem reģioniem, un šādā gadījumā vai būtu iespējams uh, Uh, no šī vispārējā pētījuma tā tad uh, secināt, izdarīt kaut kādu secinājumus par to, par šiem līdzekļiem un par šo līdzekļu izmantojumu un rezultātiem ultraperifēros uh, reģionos. Kirilo kungam vārds. Paldies priekšstādātāji. Es paņemšu došiem vārdu. Cienījamie viesi. Es ļoti augstu vērtēju jūsu veikto novērtējumu un arī tā prezentāciju Jū, es gandrīz varētu citēt tagad. Jūs teicāt, ka jūs uh, arvien vairāk zinat, ka jūs zinat nepietiekami daudz. Un uh, kāds uh, mākslinieks arī savulaik ir teicis, ka nevajag censties kļūt perfektam, jo tas nekad tāpat nav sasniedzams. Es domāju, ka šis pētījums dod mums pietiekamu amunīciju, lai mēs varētu atbalstīt kohēzijas politikas um, galvenās nostājas nākotnē. Politika ir ļoti svarīga visai Eiropas Savienībai, visi dati, kas mums ir iegūti, ļoti skaidri pamato šo nostāju un, protams, ka ir ārkārtīgi būtiski šajā kritiskajā krīzes situācijā, runājot par ekonomisko un finanšu situāciju, Mēs visu šo krīzi izjūtam savās valstīs. Es gribēju teikt, ka mums varbūt vajadzētu raudzīties uz pašreizējo situāciju un vajadzētu uzdot jautājumu, cik ātri mēs varētu izmantot šos līdzekļus. Domāju, ka šo fondu izmantošanai vajadzētu pēc iespējas ātrāk sākties un cerams arī gūt rezul eh, pozitīvs rezultāts, bet ir valsts, kurām ir nepieciešama palīdzība. Es eh, saprotu, ka jūs domājat, ka jauno. No Eh, dalību valstu spēja apsarbēt šos līdzekļus būs mazāka, bet domāju, ka neskatoties uz to, mēs vienalga saskaramies ar problēmām. Mēs neesam guvuši pietiekami pieredzi. Manā valstī tika izteikts, attiecībā uz manu valsts tika izteikts aicinājums tātad pātrināt šo līdzekļu apgūšanu, un uh, Anerkungs, gribētu jums uzdot jautājumu, protams, nenosaucot uh, valsts vārdā, bet cik daudzām valstīm ir nepieciešama šāda, uh, šāda aicināšana vai mudināšana, jo uh, šīm valstīm ir piešķirt līdzekļi, bet ir jāaicina, kā es teicu, šīs valsts līdzekļus izmantot. Varbūt mums ar kolēģiem nacionālajos parlamentos vajadzētu censties veicināt šo procesu, jo valstīm tik tiešām būtu jārūpējas, lai līdzekļi tiktu efektīvi izmantot, lai saulēcīgi tik izstrādāti projekti. Te jau tika minēti lieli transporta projekti, kas ir vitāli svarīgi ne tikai valstīm, bet lai mēs varētu nodrošināt arī pārobežu sadarbību, lai tā būtu efektīvāka un tā tālāk. Tā tad es tikai gribēju jūs sveikt, pozitīvi vērtēt jūsu devumu un gribu norādīt, ka šādi pētījumi ļauj arī samazināt šo tendenci intensificēt birokrātiju, jo tas uh, arī parāda, cik labi mēs varam samazināt uh, birokrātiju. Paldies, un tagad vārds Nistelroja kungam. Jā, paldies. Es arī pateicos uh, par šo pārskatu un par sniegto informāciju. Tiešām bija interesanti tajā visā noklausīties, un uh, es arī personiski uzskatu, ka Šis vērtējums mums sniedz ļoti daudz vērtīgas informācijas, kas palīdzēs mums tālāk produktīvi izvērst uh, debatas par uh, turpmāko kohēzijas fondu nākotni. Jo sevišķi interesanti man likās tas, kāda ietekme uz IKP atstājas šo fondu izmantošanu. Arī ITRE komitejā mēs esam runājuši par investīcijām nākotnē līdz 2013. gadam tieši domājot par šo IKP pieaugumu. Ir, zināmas, arī projekcijas tur veiktas un, um, un, un um, tiešām ir svarīgi arī nākotnē šos līdzekļus piesaistīt Eiropas ekonomikas nolūkiem. Jāsaka, ka šie modeļi ļoti bieži ir, uh, ko arī tie, ko jūs pieminējāt, reizēm ļoti tādi, nu, varbūt, tendenciozi. Uh, Tā kā tiešām nākotnē mums ir jāpātrina darbs, kā mēs strādājam pie šīm metodēm, kā mēs vācam informāciju, kā mēs veicam šo nu, modelēšanu, kartēšanu saucīsim. Lai mēs precīzāk zinātu, nu, kad, kas notiek tad, ja mēs, sacīsim, investējam vienu eiro pirmā mēģa reģionā, kādas investīcijas tam sekos, kāds būs iznākums, teiksim. Un nu, šādi, šādi modeļi mums ir ļoti vajadzīgi, jo tikai tādējādi mēs varam, nu, tā zinātniski tam pieiet. Uh, Mēs runājam par um, finanšu regulējumu, par, par, par jaunām kontrolēm. Tas, protams, arī ir nepieciešams, bet būtiskāk taču ir savstarpējā uzticēšanās. Tā būtu kaut kādā veidā jā, jānodrošina. Mēs varam noteikt mērķus, bet eh, vai dalībvalsts ir gatavs nodrošināt adekvātu finansu menedžmentu? Piesaistot vairāk cilvēkus eh, kontrolēt, revīzijas pārtēm tā tālāk. Uh, Nu, tas jau būtu labi, bet vai tas nodrošinās mērķu sasniegšanu? Mēs runājam par Eiropu 2020, par šo vīziju, mērķi. Eiropai jābūt vidē draudzīgai, inteliģentai un tā tālāk, bet eh, ja mēs iedzinamies tajā, cik daudz naudas tiek no Eiropas saimnības puses tā ieguldīts, mēs redzam, ka tomēr nu, ļoti liela, ja ne pat laubas tiesa, līdzekļi nāk no dalību valstīm, gan no privāta sektora, gan valsts sektora. Lai valsts ir vismaz līdzatbildīgs par to. Tas jāņem vērā, tikai tā mēs varēsim noskaidrot konkrētos rezultātus, un, un eh, tas jāņem vērā izstrādāt arī šos izvērtēšanas modeļus. Tagad mēs esam 27 dalībvalsts, nākotnē noteikti būs vēl vairāk, un jāņem vērā ekonomiskā, sociālā, teritoriālā kohēzija, visi šie aspekti ir eh, atšķirīgi, bet, nu, jāņem vērā arī dalībvalstu ieguldījums tajā atbildība. Ir nepieciešama sistēma, kas strādā, un par kuras eh, uh, veikspēju mēs varam pārliecināties, sacīsim. Protams, ka ir jau skaists papīrs, tādas smukas lietas, bet domāju, ka piepērkungam arī bija taisnība sākot, ka krīzes laikā, kur mēs visi kopīgi piedzīvojam, šādā smagā laikā mums uh, ir nepieciešams uzlabot savstarpējās attiecības, mums nepieciešams uzlabot savstarpēju uzticēšanos, sadarbību. 2000 līdz 2006 gads, protams, ir labi, ka mēs to analizējam, bet tas tā jau ir pagātne, ziniet. Mums nepieciešams strādāt pie nākotnes projekcijām, pie nākotnes uh, redzējuma, ar ko palīdzību mēs varēsim noteikt savas prioritātes, lai mēs zinātu, kur un kā labāk investēt Eiropas Savienībā, lai mēs precīzi zinātu, kādus fondus, kādiem līdzekļiem vajadzētu atbrīvot, sacīsim, lai panāktu ekonomikas stimulēšanu, finanšu tirgu. Uh, saglabāšanu, tas arī viss gala beigās panāk šo kohēziju. Tās partijas frakcijām mums bija tad, tad noklausīšana par šo 2020 vīziju, par jaunajām mērķiem Eiropai līdz 20. gadam, un, un mēs uzklausījām uzņēmē, kādu uzņēmēju no Zviedrijas, kurš apgalvo, piemēram, ka visu struktūru fondu uh, struktūra ir, ir nepareiza. Viņi aicina slēgt struktūra fondus, ka tie nav tiešām nepanāk rezultātus un ka tie pilnīgi garām tā sacīt. Nu, es nedomāju, ka viņam ir taisnība, es neatbalstu viņu, bet no nu, konkrēta pierādījuma um, argumentu manās rokās vienmēr nav, lai noraidītu to, ko viņš sacīja. Lūk, nu, šis uzņēmējs uh, tieši efektivitāti, liederību minēja kā argumentu, ka, lūk, šis, šis fonds nestrādā efektīvi. Un tas, tomēr, tak būtu jāņem vērā. Izstrādājot uh, ekonomikas pasākums, jo sevišķi šajos krīzes laikos mums ir jātaisno kādu konkrētu līdzekļu piešķiršanu. Mēs nedrīkstam atļauties ignorēt eh, patiesās izmaksas, jo tādēļ rodas nelīdzsvars. Un tas jau krīzē pa labu nenāk. Krīzes risināšanā, respektīvi. Nu, lūk, tik tā mans pārdoms, un vēlreiz liels paldies jums par jūsu prezentāciju, par jūsu vārdiem. Jā, paldies, jā, jūs pieminējāt šo Zviedrijas ekonomistu, viņš pārstāvēja Zviedrijas eh, uzņēmuma asociācija, viņš sacīja, ka, tas, ka šis fonds faktiski grāva konkurence. Tāds bija viņa arguments. Viņš neapšaubīja efektivitāti. Nu, ko došu tad atkal vārdu mūsu abiem viesiem, lai viņi atbild uz eh, šo te jautājumu kārtu. Labi, es eh, sākušu, saka Veronika. Pirmkārt, vēlos sacīt, ka izvērtējumā mēs īpaši nekoncentrējāmies uz auditu, uz revīzijas jautājumiem, tas bija apzināti. Daudzums sacījuši, kāpēc jūs neaicināties audē kontrolas jautājumus. Mēs uzskatījām, ka mums šiem tam jau tā ir pievērsta tik liela uzmanība, ka mums īslāk vajadzētu pievērsties uz politikas ieteikumu. Galu galā mums ir audits direktorāts un revīzijas palāta, ja, nu, lai tad šeit tur vērtē. Un mēs vairāk uz politiku vērsāmies. Bet, nu, protams, jautājums par birokrātiju un kontroli pacēlās izvērtēšanas skaitā, skaidra lieta. Un mēs konstatējām, ka vairākās dalībvalstīs, jo sevišķi saucās jaunajās dalībvalstīs, tās uzsāka tā ļoti smagnēju birokrātisku sistēmu, bet laika gaitā ir izstrādājuši efektīvākas struktūras un, un darbojas tā, ja strak. Runājot par inspekcijām un kontrolēm, ar kur mēģi tiek noskaidrots, kas tad īsti sasniegs reģionos, mans personiskās viedoklis tāds, ka, nu, varbūt būtu efektīvāk tomēr vairāk koncentrēties uz to, lai censtos um, rosināt dalību valstis pašas no savas puses izvērtēt, ko tad tās panāk reģionos. Un tādējādi mēs novirzītos no šīs audita, no revīzijas pieejas, perspektīvas attīstīsim, kur viss ir saistās tikai ar kontrolēm, pārbaudēm, tik pārbaudīt un pārbaudīt, vai viss ir veikts, un ja ne, tad sots jums virs un tā. Jo to es arī saku atbildot uz vairākiem jūsu izdotiem jautājumiem. Proti, nu, šai dilemai, šīm pārmaiņām, ko mēs mēģinām panākt, jo ļoti bieži nu nav tāds viennozīmīgs skaidrs atbildes. Un mēs nevaram izcelt metodu, ko spaiņcība mēs varētu precīzi pateikt, lūk, viens eiro šeit, ja investēsiet, tad būs tāds tāds iznākums. Tas atkarīgs no reģionāla konteksta, no dažādiem mainīgiem lielumiem un radītājiem, sacīsim. Un arī veicot izvērtējumu, tā ka mūsu vēlētāji kontaktējās ar cilvēkiem uz vietām, nu, viņi tiešām bija ļoti at atklāti, viņi nu, nebaidījās arī gūt kādas mācības un, un piedalīties šajā izvērtējumā, un tas nākotnē, es domāju, var uzlabot informācijas apmaiņu attiecībā uz to, ko tad uh, sasniedz konkrētas politikas nozares un pasākumi, un tas uh, Ja mums, mums nākotnē nonākt pie tādas politikas kultūras, kurā šis mācīšanās moments, šis pedagoģiskais moments jāstrādās, lai cilvēki zinātu, ka viņiem jābūt atbildīgiem, ka viņiem ir jānes atbildība par to, ko viņi dara. Viņi ir pieņēmuši kādus plānus, izņēmuši, izlēmuši tērēt naudu noteiktā veidā, un viņiem jāuzņemas pilnīga atbildība par to. Bet, protams, ir nepieciešami pierādījumi sākumā tam, lai vai šī nauda ir iztērta liederīgi vai nē, un vai panākumi. Tā kā Es jau aicinātu dalību valstīm pašām veikt izvērtējumus reģionu, reģionos uz vietām vairāk un drīzāk atteikties no šīm sektējām kontrolēm. Bet, nu, to es saku tādēļ, ka es esmu, nu, vērtētāji analītiķis acīs, nevis, nevis revidenti, ja tā kā to es atstāju man ģenerāla direktorā uh, pārziņā, lai tad viņš pats tur spriež kā labāk. Un tagad par perifrāliem reģioniem, par attāliem reģioniem. Nu, mēs tā īpaši uz tiem nekoncentrējāmies, bet cik zinu, eh, Dīčī reģio pat labam tiek veikts pētījums par šiem ļoti attāliem, īpaši attāliem reģioniem. Protams, mūsu novērtējām mēs nevarējām jau pilnīgi visu, tāpēc mēs koncentrēt uz tiem nekoncentrējāmies, un līdz ar to arī no mūsu izvērtēšanas eh, pārs, pārskata ir grūti gūt informāciju par šiem reģioniem. Bet katrā ziņā šāds pētījums notiek, tas tāds ir, droši vien tas varētu būt, būt jums interesants. Un tad vēl. Uh, Pilnībā piekrītam, ka lai valstīm arī ir jāatbild par to, lai tās varētu pierādīt savu politiku efektivitāti, bet, nu, tas nav viegli, protams. Tāda viegla atbilžu nav, un izvērtēšanas gaitā arī es biju pārsteigta par to, ka daudz lietas, kuras, nu, kā, kā viņas izskatās, piemēram, jūs investējat transportā, tad būs ekonomikas izaugsme. Nu, es atklāju, tā nemaz nav. Akadēmiski eksperti sacīja, ne, nu, teorija tā, tā, protams, ir, bet, bet praksē tas tā nav. Tīsāk, ir, ir gadījumi, kad vairāk reģioni ir ļoti daudz investējuši transportā, bet izaugsme tam nav sekojusi. Tāpat pagātnē mēs esam uzsveruši, ka mēs investējam vidas infrastruktūru, tāpēc, ka vide ir pievilcīgāka un, un tad būs izaugsme, bet mums nav faktu, kas par to liecinātu tiešām. Tā kā tiešām mums ir nepieciešams iegūt vairāk pierādījumu, vai nepieciešams vairāk eh, konkrētu gadījumu pētījumu, projektu pārskati, nu, plašā Šās tiesumā viņam jāskatās, kas un kā mainās eh, konkrētas politikas īstenošanas rezultātā. Bet nu vienkārši atbilšu, kā es sacīju, nav. Tomēr, jo vairāk mēs zināsim, jo vairāk mums būs informācijas, un to pierāda arī šīs izvērtēšanas kārta, ka, ja mēs pieejam izvērtēšanai tematiski, atsevišķi par jomām, uh, Un tad mēs varam izvēlēties tajā, kāda ir akadēmiskā informācija, kāda ir dati un ko mēs faktiski darām. Tad mēs varam izskatīt konkrētus gadījumus, varam salīdzināt valstis, identificēt labāko praksi un tad cerams arī šo labāko praksi izplatīt un, un uh, likt cilvēkiem to ņemt vērā nākotnē. Nu, šajā sintēzes pārskatā to, to visu mēs mēģināšu apkopot, bet nu, mēs, protams, zinām, ka mēs nebūtu nezinām vēl visu, bet nu vienu jau mēs visu arī nevaram paveikt, mums tiešām jāstrādā kopā ar dalību valstīm un reģioniem, un to es sāku atbildēt uz pēdējo jautājumu. Un tagad vārds manam kolēģim. Jā, nu, daži komentāri, īsti komentāri. Pirmkārt, visdrīzāk, jā, es varu piekrist, ka mums var būt problēmas iekštālē, lai biežāk un sistemātiskāk veiktu kontroli, par ko mēs varam pabeigt. Un ko es vēlētos, lai mēs tiešām darām kopā ar kolēģiem, būtu lūkas būtu jāintensificē dialogs starp uh, reģioniem un uh, mūsu darbiniekiem, kas uh, apmeklē reģionus, piedalās tur sanāksmēs, būtu jāizmanto šie te kontakti, šīs iespējas, lai uzlabotu izpratni par to, kurās jomās uh, politika strādā pozitīvi un labi, un kur varbūt netik labi. Un, protams, būtu ārkārtīgi svarīgi nodrošināt to, ko sacīja Veronika, proti panākt, ka pol politikā ir šī izvērtēšanas kultūra. To mēs mēģinam arī sekmēt. Tātad, lai šī izvērtēšanas kultūra aiziet arī līdz reģionam, līdz dalībvalstīm, lai atbildīgās politiskās personas tur saprastu, ka um, zināšanas un pieredze par to, kas notiek viņa reģionos, var tikt izmantot produktīvi, ka viņam par to jāatbild un jāizvērtē. Un to mēs mūsu tīkla ietvaros arī mēģinam sekmēt. Bet, nu, protams, jāsaka, te ir runa par tā domāšanas paradigmu maiņu. Uh, Un līdz tam ir vēl kāds pētījums, ko pieminēja Veronika, un kas ir ārkārtīgi interesants. Tātad eh, skatīt, kāda ietekme ir atstājusi politika ne tikai konkrētā termiņā, bet ilgtermiņā. Tad kādu ilgtermiņa ietekmi ir atstājuši konkrēti projekti. Un mēs jau esam izvēlējušies vairākus tādus eh, paraugu projektu sacīsim, kas ir veikti 80, 90, eh, gados, tā 90 gadu beigās, lai paskatās, kā projekti, kas tika veikti toreiz. Pēc 10, 15 gadiem izskatās tagad. Tātad kādu reālu ietekmi šīs investīcijas atstājušas ilgtermiņā. Nu, tas ir tāds, tāda jauna lieta, pie kā mēs strādājam. Runājot par šiem attāliem reģioniem, es gribu apstiprināt, ka izstrādājot stratēģiju nākošajam gadam, Eh, atjaunot nākošajam gadam, mēs eh, veiksim vairākus pētījumus un tā skaitā arī pētījumu, lai labāk eh, redzētu, saprastu, kāda ir mūsu politikas ietekme, kuros punktos mūsu politika nav pielāgot šiem reģioniem vai arī kur mēs varētu uzlabot šo politiku. Es tik tiešām ceru, ka mēs varēsim kaut ko tādu pamatīgu uh, iegūt no šiem uh, pētījumiem. What, uh, absorption? Uh, par šo par šo līdzekļu izmantošanu, spēju izmantot līdzekļus. Priekšsādātājs kundze, es domāju, ka turpmākajos mēnešos mums vajadzētu izmantot iespēju sniegt jums pavisam īsu informāciju par to, kur mēs uh, esam šajā līdzekļu absorpcijas spējā. Bet uh, pašreizējais periods jau pa pusē ir eh, pagājis vairāk kā 70% vai, teiksim, apmēram 70% līdzekļu nav piešķirti. Mēs šeit nerunājam par maksājumiem, bet eh, līdzekļi nav piešķirti projektiem. Un šādā gadījumā mums ir jāuzdod jautājums pašiem sev, kas ir nogājis greizi. Es esmu veicis analīzi, eh, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem, mēs esam nokavējušies par veselu gadu, tātad mēs atpaliekam par gadu. Kāpēc? Pirmais skaidrojums iespējams uh, ir varbūt ir labi saprotams. Tad, kad mēs pagarinājām uh, šo laika periodu 2006. gada periodu noslēgšanai, mēs to pagarinājām pa sešiem mēnešiem. Ņemot vairāk krīzes apstākļus, visas dalība valsts veica visu iespējamo, lai saņemtu katru pēdējo eiro, kas uh, bija uh, vēl iegūstams no sistēmas, un tas uh, radīja šo sešu mēnešu nobīdi. Ir vēl pāris citi elementi, kurus mēs šobrīd analizējam, bet iespējams, ka mēs jums varēsim dot detalizētāku informāciju ar attiecīgiem skaitļiem un atbilstošiem rādītājiem. Šobrīd, ko mēs varam darīt šajā jomā? Mēs intensificējam kontakts ar uh, valstīm vai reģioniem, kur izpaužas šī konkrētā problēma. Grieķija ir viens no šiem reģioniem. Jūsu valsts, Krilokungs, ir vēl cits piemērs, bet ir vēl citas valsts un reģioni, kurās mēs saskaramies ar šīm problēmām, un domāju, ka vienīgā lieta, ko mēs varam darīt, ir piedāvāt visu iespējamo palīdzību, lai varētu pārvarēt šīs problēmas. Bet Eh, jāsaka, tas šobrīd mums rada lielas bažas. Paldies par transporta infrastruktūru. Runājot, tas droši vien ir nepietiekams faktors. Tā pati par sevi neradīs uh, izaugsmi. Mums ir daudz reģionu, kuriem nepieciešama infrastruktūra, lai varētu nodrošināt vismaz minimālo uh, ievilcības līmeni, lai investori gribētu uh, investēt. Pīters Saimons, tagad jums vārds. Jā, herzlichen Dank. Ich bin Frau Gaffis sehr dankbar für das. Jā, liels paldies, un paldies abiem runātājiem, jo jūs pieminējāt transportu un uzņēmē darbību. Nevajadzētu pazaudēt no, no acīm mērķi. Mūsu mērķis uzlabot uh, dzīves situāciju, uzlabot vīdi, uzlabot vēl kaut ko, ko identificēt. Bet indikatori, vat to pietrūkst, pēc kuriem izmērīt šo te ietekmi. Ja attiecībā uz īstenošanu un, un arī pēc, pēc kāda projekta, pro projekta turpinājumu sacīsim, nu, ceļu sacīsim. Te var, tātad, ja tā rezultātā var, nu, tātad, gadīt, gadīties tās, ka cilvēki pārbāst viens veids uz otru. Es to zinu no savas pieredzes, tā reģiona, kur es zinu, kur, kur es dzīvoju, tātad. Ļoti negaidītas blaknes Tā tad bija dažādiem šādiem projektiem. Runājot par šo te indikatoru, ko varētu vismaz kā izvērtējumu. Nu, būtu jāņem vērā iecietāja struktūra. Uh, izmantojot šos te pasākumus, pēkšņi nu, ir eh, mainīsies iecietojā struktūra, kā es sacīju, labāk ceļi, un cilvēki tur aizbrauc kaut kur. Tas tā negaidīts blaknes tiešām. Bet, protams, tas izraisa jaunas aktivitātes, jaunu sociālo struktūru, jaunu ekonomisko darbību un tā tālāk. Un, uh, vēl vien, viens piemērs no vienas citas pilsētas, ko es labi pazīstu. Bārī. Nu, šo pilsētu ir tiešām kādreiz bija grūtāk sasniegt, un tagad, tagad pa, pamatoties otrā mēķa naudiņā ir liels investīcijas, nu, un tagad bezpilsētā, arī pilsētā, tātad eh, ir uzlabojusies situācija attiecībā uz ekonomisko darbību, bet savukārt dzīves klātāte ir kritusies. Tad, tad ierodas cilvēki ar kuģiem tā tālāk, un vietējiem ir grūtāk. Nu, atsakot, jādomā par, par, par šādiem indikatoriem vai paša sākuma. Un mēs rūpīgi izsvērtu konsekvences un, un tās fiksēt kādas ar šādiem pasākumiem. Un atbilstoši tam izvēlēties šos indikatorus. Ja mēs izvēlēsimies šādu pieeju, tad mēs nekad nevar, nevarēsim precīzi noteikt, kas un kā, un kāda ir attīstība. Tā kā uz papīra kohēzijas politikas re realizācijas krīzes vienmēr sliktāk, jo praksē vienmēr šī tā aina nebūs tik vienkārša, kā es sacīju. Mēs reizam, protams, pret izšķērdēšanu tā tālāk, bet um, jāsāk ar mēķi, un ka mēķi nemaz nav realizējami. Es uh, pilnībā piekrītu vēl par Bari. Es atvainojos, es laikam jūsu vārdu izrunāju nepareizi, uh, kad es uh, devu jums vārdu. Uh, Karima Del. Monsieur Ainer, uh, je... Paldies, uh, Anerkungs, uh, paldies, uh, ka uzsvērāt komisijas eh, lomu sadarbībā ar reģioniem, un es arī starp citu zinu, ka jūs eh, aicinat ģenerāla direktorāta darbiniekus doties pašus uz reģioniem, par to es jums pateicos, un eh, žēl, ka mūsu delegācija uz Franciju nevarēja mm, ietvert savā sastāvā arī kādu komisijas locekli. Man ir vairāk jautājumu. Es gribētu atgriezties pie šiem indikatoriem, par kuriem runāja Simon Kungs. Eh, tātad tik runāts par to, ka šobrīd nav šo indikatoru, rādītāju. Es gribētu zināt, kādus rādītājus jūs izmantosiet nākotnē, kā jūs eh, reāli varēsiet izvērtēt, izmērīt to, kā ir uzlabojusies eh, dzīves kvalitāte cilvēkiem, kas pēc būtības ir pirmais un galvenais mērķis jūsu politikai. Tas ir mans pirmais jautājums. Gafī kundze, jautājums jums. Es zinu, ka urbana rezultātus mēs saņemsim pēc dažiem mēnešiem, bet pagaidām gaidot šos rezultātus. Vai jūs varētu dot kaut kādus galvenos lielākos urbana problēmas, programmas rezultātus? Vai jūs varētu dot apstiprinājumu, ka šī uh, iniciatīva bija ļoti laba un veiksmīga? Tāpat gribētu minēt vēl vienu ļoti svarīgu lietu, un tas ir, ka ņemot vērā pašreizējos rezultātus, vai komisija atbalstīs investīcijas pilsētās un kāda būs pilsētu uh, loma uh, šajās investīcijās. Tātad vai pilsētas uh, tieši saņems šos līdzekļus? Paldies, Šāns Kelī. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām Es ļoti pozitīvi vērtēju šo uh, izvērtējumu. Es domāju, ka pēc tiem iztērētiem miljoniem nav brīnums, ka ir arī kādi rezultāti. Jūs savā ievadā teicāt, ka viena lieta, kas jūs satrauc, ir tas, ka jūs kolēģi dažkārt saka, mēs iztērējām naudu, un jums ir taisnība, ka tas rada zināmas bažas, jo, protams, jūs varat pateikt, jā, nauda ir iztērēta, bet vai tā ir iztērēta saprātīgi? Un te īpaši vajadzētu raudzīties uz tādu lietu kā administratīvās izmaksas, izmaksas tātad, vai kādas tās ir bijušas, vai tās var samazināt, tāpat arī regulācijas uh, izmaksas, uh, pieteikšanās izmaksas un uh, tālāk viss šis jautājums par krāpšanu, kas nekādos gadījumos nav pieņemama. Tātad to visu mums vajadzētu izvērst kā secinājums, kā mācību nākotnē. Lamberts arī minēja šo uzcības elementu. Man šķiet, ka nav pietiekamas soda sankcijas tiem, kas pārkāpja noteikums. Un uh, varbūt tīri ar šīm soda sankcijām tomēr uh, varētu uzlabot šo uzticamības līmeni. Vēl daži komentāri. Es it īpaši domājot par savu valstu, domāju, ka nepieciešams pārvērtēt reģionus. Ne tik daudz uh, skatoties uz to IKP, bet uz to uh, pirktspēju. Jā, mēs gribam uzturēt dzīves kvalitāti labā līmenī. Un jautājums par ceļu izbūvu. Es domāju, ka neatkarīgi no stratēģijas 2020 mēs gribam, lai uh, Eh, klimatisko izmaiņu jautājumi tiktu risināti, bet mēs nevaram vienkārši pārtraukt būvēt ceļus, jo fakts ir tāds, ka automašīnu skaits uz ceļiem arvien palielinās un palielināsies turpmāko gadu laikā, un domāju, ka viena no lietām, ko vajadzētu aplūkot, ir sekojoša. Kur eh, šīs autošosīs nav pabeigts, tās ir jāpabeidz, un tur, kur tās ir pabeigts, varbūt ir jāskatās, kur ir sastrēguma punkti vai sastrēguma posmi, kas rāda transporta līdzekļu kavēšanos un sastrēgums tieši varbūt tajās vietās, kur beidzās šie, šīs šoseis. Tāpat arī varbūt vajadzētu domāt par uh, apveceļiem pilsētām. Un varbūt tādā veidā mēs pabeigtu to darbu, ko mēs tik veiksmīgi esam uzsākuši daudzās valstīs. Tātad, lai cilvēku dzīves kvalitāti tiešām varētu reāli uzlabot. Un es domāju, ka mums nevajadzētu apstāties, nepabeidzot darbu, un kas ir devis raz, labus rezultātus. Un gribu atgriezties pie jautājuma, ko minēju sākumā. Mums ir nepieciešama arī skaidra mārketinga PR stratēģija, lai um, iedzīvotāji, lai pilsoņi skaidri varētu redzēt, kā jūsu politika ir uh, pozitīva, ka tā nāk no Eiropas Savienības un ka tā pozitīvi ietekmē viņu dzīvi. Paldies! Paldies! Gribē, gribu dot vārdu komisijai, bet mums ir vēl trīs cilvēki, kas grib uzdot jautājumus. Um, I think the, the, the first um, intervention. Paldies. Es domāju, ka pirmajā, pirmais runātājs uh, uzsvēr šo sarežģītības jautājumu, saka Gafē kundze. Jā, un to mēs arī esam konstatējuši savos izvērtējumos, bet domāju, ka mēs visi gribam stiprināt mūsu reģionu kapacitāti, definējot programmas, lai tie būtu skaidrāki par to, ko viņi grib sasniegt un lai skaidrāk definētu savus mērķus. Tas arī izriet no pilsētu iniciatīvas izvērtējumu. Vienmēr notiek kaut kas negaidīts vai neparedzēts, bet domāju, ka mēs varam strādāt daudz labāk, konkrēti domājot, ko mēs programmās varētu mainīt. Un kā mēs zinām, ka mēs esam sasnieguši plānoto. Eh, rādītāji kā tādi nevar visu atspogļot un parādīt. Ir daudz dažādi elementi konkrētajā politikā, ko šie rādītāji neparādīs. Tātad šos rādītājus indikators ir jāizmanto, bet jāizmanto arī citas izvērtēšanas metodoloģijas, jāizvērtē konkrēti gadījumi, piemēri. Mēs stāstam dažādus piemērus par to, kas ir sasniegts, izdarīts kohēzijas politikas ietveros, pieredze ir bagāta. Tātad jādomā par šiem indikatoriem, kādus mēs tos nākotnē gribam redzēt un izmantot. Mums ir rādītāji piemēram, ekonomiskiem uh, sasniegumiem. Mums ir diezgan labi dati par IKP, par NAC 3 uh, līmeni. Grūtības ir tādas, kā mēs pietiekami ātri šo informāciju, šos datus nesaņemam. Tagad jaunākie dati, ko mēs esam saņēmuši, ir par 2007. gadu, kas jāsaka nav apmierinošs rādītājs. Tātad tā ir viena joma, kur jāpiestrādā. Bet raugoties uz sociālo un teritoriālo kohēziju, mēs pat neesam īsti droši, kādiem šiem rādītājiem, um, kritērijiem vajadzētu būt, un mēs uh, Eiropā neesam vienīgie. Mums ir Nobel balvas uzvarētāji, kur cenšas uh, pētīt šo jautājumu un domāt, kādas kritērijas vajadzētu nākotnē izmantot, lai raudzītos, kā, uh, kā to vajadzētu izvērtēt. Mūsu izvērtētājs arī teica, ka viņš gribētu izmantot ieņēmumus, tātad ieņēmumu statistiku vairāk, bet atkal šajā statistikā ir savi trūkumi. Tātad tādas ir šīs grūtības. Mums ir nepieciešams debats, diskusijas, mums ir jāveic diskusijas ar statistikas birojiem un tāpat arī ar tiem, kas izstrādā politiku. Runājot par pilsētu iniciatīvu izvērtēšanu, jā, man ir daži Eh, rezultāti, secinājumi visā vismā ir pozitīvi. Eh, pilsētu iniciatīvas eh, programmas ir panākušas pozitīvus rezultātus. Jums ir taisnība norādot, ka mainstream... ka mainstreamings nav noticis tā, kā, vajadz, kā, tā kā tas bija paredzēts. Mums nav šādas mainstream darbības, bet tāpat laikā ļoti liels pasākumu apjoms pilsētās, pilsētu vidēs ir bijis atbalstīts, un rezultāts ir jāsaka bijis apmēram 60%. Tas nozīmē, ka tad, kad urban programmas ietvaros ir uh, ierosināts kāds darbības, tad ļoti lielā daudzumā gadījumu šīs uh, aktivitātes arī saņēma finansējumu, un uh, ir nepieciešams, lai šīs darbības arī tiktu uzturētas, saņemot varbūt finansējumu no citiem resursiem. Runājot par uh, šiem panākumu faktoriem, par to, kas uh, reāli darbojās, vēršot uh, uzmanību uz uh, konkrētām jomām, tas viss ir bijis veiksmīgi, bet veiksmīgākas programmas bija tās, kuras labi bija sasaistītas ar pilsētu pārvaldības iestādēm. Ja, kā es teicu, šīs iniciatīvas nebija saistītas ar pilsētu varas iestādēm, tad tās ir bijušas mazāk uh, veiksmīgas. Mēs esam izvērtējuši arī pašus šos kritērijus. Droši vien, ka Urban problēmas, programmas ietvaros mēs palaidām šo to garām. Mēs domājām par to, vai mums varbūt vajadzēja salīdzināt uh, Urban programmas uh, ietvaros saņēmušās pilsētas, eh, to rādītājus un tās pilsētas, kuras nesaņēma šādu palīdzību, bet, diemžēl, par to mums nebija datu un mēs nevarējām veikt tādu salīdzinājumu tātad ar, jo, ar, ar pilsētām, kas saņēma palīdzību un kas nē. Bet uh, daudzi reģioni kas saņēma palīdzību, bija jau paši savākuši par informāciju par problēmām savos reģionos, bet garām palaistā iespēja tāda, ka šie dati netika vākti periodiski, regulāri, visu programmēšanas periodu laikā, kas mums savukārt dotu ļoti labu uh, avotu uh, veikt uh, ietekmes izvērtējumu. Un mums jau bija piemēri programmām. Viens konkrēts gadījums, kad uh, programmas izstrādātāji savāc datus, konstatēja, ka bezdarbs ir uh, konkrētā problēma, un viņi iztērē līdzekļus uh, ēkām, tātad uh, ēku atjaunošanai. Un jautājums bija tāds, kāda bija jēga izmantot līdzekļus, ieguldot šai fiziskajā infrastruktūrā, un jāsaka, ka šī projekta īstenātāji nevarēja sniegt atbildi un paskaidrojumu. Tātad jautājums ir jābūt skaidrībai par to, ko jūs vēlties mainīt, un jābūt teorijai šo izmaiņu veikšanai. Un jābūt skaidrībai tātad, ka ja mēs īstenosim līdzekļus šādā konkrētā veidā, tad tādā veidā mēs arī panāksim izmaiņas. Tātad urban programmas izvērtēšana noteikti būs stāsts ar daudziem dažādiem pozitīviem faktoriem, un no tā mēs varēsim mācīties daudz ko nākotnē par to, kā virzīties uz priekšu šajā jomā. Un vēl par pēdējo punktu. Mēs esam strādājuši ne tieši manā nodaļā, bet uh, uh, citās par administīvo izmaksu izvērtēšanu. Līdz šim rezultāti ir tādi, ka izmaksas uh, nav tik pārmērīgi lielas, kā dažkārt uh, domā, kad uh, dzird, ka cilvēks sūdzās par uh, fondu birokrātiju un tā tālāk. Par ceļu būvēšanu. Gribu uzdot jautājumu. Jā, protams ja ir uh, plāns, kas nav pabeigts, tad tas ir jāpabeidz, bet jautājums ir, vai 2013. Uh, gadā uh, darbu būs iespējams pabeigt ar esošiem resursiem. Varbūt vajadzētu tomēr pāriet uz kaut kādu citu veidu investīcijām un investēt citos transporta veidos. Tā tad varbūt tomēr ir kaut kādas iespējas mazināt vai novērst šo pieņēmumu, ka uh, automašīnu skaits uz mūsu ceļiem tikai palielināsies bezgalīgi. Tātad tā ir liela jautājuma zīme. Jautājums, vai varbūt darbs nav pabeigts? Mēs radām pierādījumus uh, dažos gadījumos, ka uh, fonda līdzekļi tiek izmantoti ceļu uzturēšanai. Mums tas nešķiet efektīvākais uh, fonda līdzekļu izmantojums. Mēs tā tad uh, investējam līdzekļus infrastruktūras būvēšanā, pēc tam tās uzturēšanā. Tā nav ilgspējīga attīstība, un tieši šādiem jautājumiem jāvērš uzmanība. Tālāk runājot par mārketinga stratēģiju un uh, publiskajām uh, un PR. Jā, ir skaidrs, ka mēs noteikti varam darīt vairāk. Interesantākais izvērtējumā ir tas, ka tad, kad mēs tiekamies ar cilvēkiem, ar tiem, kas uh, saņem līdzekļus reģionos, viņi bieži vien mums stāsta tik interesantus stāstus, un eh, cilvēki labprāt dalās savā pieredzē un stāsta un runā par to, un eh, šo viedokļu izmantošana varētu būt ļoti noderīga. Mūs īpaši pārsteidza mm, otrā mērķa reģionos, kad mēs runājām konkrēti par šiem otrā mērķa reģioniem, un kad mūsu izvērtētāji runāja eh, ar šo reģionu iedzīvotājiem, tad viņi konstatēja, ka iesaistība kohēzijas politikā tika vērtēta kā ļoti svarīgs faktors, un tas lielā mērā liek šiem cilvēkiem, šiem reģioniem justies kā patiesa Eiropas Savienības sastāvdaļai. Tātad tur bija ļoti liela pievienotā vērtība. Šī pievienotā vērtība bija daudz spēcīgāka nekā mēs varbūt domājām, uzsākot šo izvērtēšanu. Tātad, ja to mēs varētu izmantot šajā mārketingā un, un, un imidžu uzlabošanā, tad tas būtu ļoti pozitīvi. Pēdējie trīs kolēģi. Dod vārdu viņiem pēc kārtas. Jā, priekšstādētāji. Pēdējais kundze runā. Izvērtējums no vienas puses, protams, ir svarīgs pasākums, un es pozitīvi vērtēju šo ziņojumu, bet tāpat laikā man ir jautājums par tā, tā, tām vietām un, un tiem cilvēkiem, kas nav pietiekuši, kas nav izmantojuši šos līdzekļus. Lūk, man jautājums, vai jūs ņēmāt vairāk atšķirības, tātad eh, kā izskatās tās jomas, tās, tās eh, tie reģioni, kuros, eh, kur nav pieteikušies finansējumam, kur varbūt būtu varējuši pieteikties un kāpēc viņi nav pieteikušies. Es saprotu, ka jūs vairāk satrauc patreizējais finansēšanas cikls un kā šī nauda izmantota, bet uh, Varbūt, ka šie noteikumi ir pārāk uh, strikti. Varbūt, ka šim reģionam ir bijis kapacitātes, varbūt izstāsts attiecībās to, ko viņi varēja bijuši paveikt tātad ar šiem līdzekļiem. Varbūt, ka pietrūka cilvēku resursu, lai sastādītu attiecīgo kvalitīvo pieteikumu. Varbūt šie cilvēki nav spējuši identificēt konkrētās vajadzības. Tad, protams, ir svarīgi vērtēt to, kas un kā ir, ir izmantots, kā ir tērēts, bet uh, kas un, un kur nav tērēts, varbūt, kāpēc cilvēki nav pieteikušies, tas, manuprāt, ir nemazāk svarīgi. Tas varbūt mums ļaus nākotnē arī precīzāk koncentrēt līdzekļus. Ļoti labs jautājums. Paldies tev, vārds Flašeka kungam. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Arī es uzskatu, ka pēc noteikta perioda beigām, protams, ir nepieciešams izvērtējums, kā šajā gadījumā. Un šis izvērtējums kopumā ir vērtējums pozitīvi, bet Tas ir pats ar jautājumu. Ja mēs iz, iz, tātad, eh, uztaļam not, kādu ūdens attīrīšanas sistēmu vai izbūvējam noteikts kilometrs ceļu, tie ir konkrēti skaitļi. To var izmērīt, ja. Bet kā mēs varam izmērīt attiecībā uz to, cik ilgi, nu, tad ilgspējīgi ir projekta ietekme, vai projekta ilgums ir bijis, atcīm, adekvāts, un kā izskatās naudas tērēšanas efektivitāte. Tad, tad cik viens, sacīsim, kilometrs šoseis izmaksājas Čehijā, Polijā vai Francijā, piemēram, ja? Kā, kā, kāda ir šī efektivitāte? Un kādas ir problēmas, ar kurām jūs esat saskāršies projekta īstenošanas gaitā? Tās arī var būt svarīgas mācības, kas būtu jāņem vērā, no kā būtu jāizvairās nākotnē. Varbūt lūk kāds man jautājums. Paldies! Baftāna kungam jautā vārds. Jā, paldies priekšstādātāji. Daži komentāri. Taču no kolēģiem jau tos pieminēja. Izvērtēšanas gaitā, tātad jūsu izplatītajā dokumentā kopsaukumā ir sacīts, ka attiecībā uz eh, vadību un īstenošanu tur sacīts, ka trūkumu, finanšu kontroli, šīs lietas pieminētas, un Gafija kundze jau iepriekš pieminēja, ka audits nav gluži jūsu nu, revizija no jūsu darbības joma, no jūsu specialitāte, bet tas tomēr ir svarīgi ja ir tik uh, apjomīgs dokuments. Un palabojiet, ja es uh, kļūdos, jūs sacījāt, ka 4,2 miljonu tā ir izvērtēšanas cena. Ja tik daudz uh, valsts naudas jūs tērējiet izvērtēšanas līdzekļiem, nu tad jau tur būtu jābūt konkrētiem skaitļiem attiecībā uz revīziju, uz auditu. Un vēlos jums uzsināt faktiski divas lietas līdz ar to. Cik daudz līdzekļu pirmajā kārtā ir piešķirts valstīm? Uh, kuras nemēdzēja piešķirt, tad, respektīvi, cik liela krāpšanās tomēr ir notikusi un, un cik daudz līdzekļu iztērēts neliederīgi vai nebalstoši mērķiem, vai jums ir šāda informācija. Un otrkārt, ņemot vērā to, ka šīs vērtēs 4,2 miljonus eiro, vai jūs varat pamatot šos tēriņus, un vai jūs varat tā droši un apgalvot, ka šī nauda ir tiešām izmantot liederīgi. Vārds mūsu vēsēm akam. Nu tad tā. tā. Kas attiec uz uh, reģioniem un uh, struktūrām, kas nav pieteikušās līdzekļiem un fondiem. Nu, neesam daudz to koncentrējušies, jāsaka, bet uh, mūsu izvērtēšanas metoloģijā mēs izmetam šo, šo te sastapēju pretstatu. Proti, mēs salīdzinām reģionus vai sacīsim iestādes, kas izsaņemšas atbalstu un kas nav. Un šī pasākuma ietvaros, šī vingrinājuma ietvaros, sacīsim, mums, protams, jāsaprot arī pirmkārt, kāda ir izvēles procedūra, kāda ir kriterija, kāpēc noteikti, noteikti struktūras pieņem lēmumu pieteikties vai nepieteikties šiem fondiem. Bet tas jādara pats sevišķām jomām. Es nedomāju, ka mēs varam izdarīt tādus vispārīgus, eh, tātad, universālus secinājumus. Un šeit es ceru, ka arī pašas dalība valsts varētu piestrādāt, lai noskaidrotu, vai šīs programmas tiešām uh, ir vērsts uz attiecīgiem mēķiem, uz pareiziem reģioniem. Un mēs pēc tam drīz sāksim vēl vienu izvērtē, izvērtēšanas pasākumu, mēs skatīsimies, kā ilgtermiņa perspektīvā skatās, sas, izskatās šie sasniegumi. Protams, no vienas puses ir skaisti pateikt mērķis, programma, esam sasnieguši vai nē, bet par veikspēju tas neko neliecina, par efektivitāti tas neko neliecina. Jo, nu, reizēm, protams, mērķi arī tiek izvēlēti nepareizi. Ja? Reizēm mēģi ir noteikti pārāk zem, reizēm vienkārši kļūdas dēļ vai, vai neziņas dēļ tie tiek nos, nos, nosprausti nepareizi. Jāstāsoties saskaņot reģionu patiesajām vajadzībām. Pavisam drīz mēs tiešām uzsāksim šo pētījumu, lai rastu atbildi uz šiem jautājumiem un izmantosim šo savstarpējās aicināšanas metodu, ko es pieminēju. 4. līdz 6. gadā mēs atklājām, ka desmit jaunajās Eiropas, Eiropas Savienības dalību valstīs šī nauda tika izmantot principā pamatoti, jo, nu, tas liels sasniegums, jo bija bažas par to, vai tas notiks, bet, nu, taisnība, ka jo lielāks fonda apjoms un 7. līdz 16. gadā šo līdzekļu vairāk, nu, te rodas uh, apgūšana, tad, tad kapacitātes jautājums, vai jaunās valsts spēja tiešām iztērēt šo naudu. Un viens no ieteikumiem, ko mēs eh, izsakam izvērtējumā, ir tāds, ka jā, jāsakmē pieredzes apmaiņa. Un, ja ir iespējams identificēt tādas jomas, kurās ir pierādījies, ka Eiropas līmenī bijuši liela panākuma attiecībā uz noteikti politikas jomu īstenošanu, nu kādēļ gan nevarētu izvērst eh, sekmīgu pieredzes apmaiņu šajā jomā? Mēs, piemēram, ka Spānijā eh, padodas tās ceļu izpildi. No otras puses mēs zinām, ka šie dzelzceļa projekti nesakmējas Austrum Eiropā. Nu, varbūt, ka var abas puses savest kopā tā sacīt, lai tad viņi saliek savus prātiņus kopā, galvas kopā, un tā vietā, lai šīs lietas nāk no komisijas puses, varbūt, ka var panākt to, ka šīs labākās prakses starp dalību valstīm tiek mainīts viņu pašu starpā. Ir jāuzlabo šī starp reģionālā sadarbība. Ļoti plašā jautājuma blokā. kas attiec uz projektiem un to izvērtēšanu. Un kurā brīdī mēs to darām? Nu, 94 līdz 98 projekti, lūk, ir tas tā mūsu izvēles kopa, un mēs reiz skatāmies tiešām to ietekmi ilgtermiņā. Domāju par šo sešu gadu periodu. Jūs mums sakat, tā gan ir antīkā vēsture, un nu, nemaz tik antīka jau šī nemaz arī nav, ja? Jo joprojām ir dažas valsts, kas turpina tērēt eh, līdzekļus, kas tā piešķirt šī perioda ietvaros. Un vairums no Eiropas Savienības dalību valstīm līdz pat 7. un 8. gadam vēl bija iesaistījušās diezgan lielos tēriņos, eh, tātad tērējot fonds, kas nāca no 6. gada. Un tas nozīmē, ka vērtējot ir virkni schēma, kas vēl nav līdz galam pabeigts, daži projekti vēl turpinās, un daži saka, ka nu, ir pārāk vispār veikt šo vērtēšanu. Nu, es eh, visu savu dzīvi esmu pavadījis starp cilvēkiem, kas no vienas puses sāk iet par, par agru vērtēt, otrs puses sāk par vēlu vērtēt. Nu, izstāsta, ka perfektais laiks nepienāk nekad. Bet, nu, 97. 98. gada pētījumu pieredzi ņēmām vērā. Katrā ziņā jāturpina strādāt pie šīm metodēm. Kas attiecas uz tā sauktu unikosts modeli. Ir at, atsevišķa, ne, tātad. Tā, uz vienas vienības izmaksas. Um, bija projekts, kur mēs skatījāmies, kā lieliem infrastruktūras projekti izpildījušies, un pirmām kārtām nav publisku dātu bāžu attiecībā uz vienas vienības izmaksu Eiropā vai citur. Un eksperts secināja, ka mūsu komisija ir unikāla iespēja šādu datu bāzi izveidot. Nu, te būtu zināma pievienotā vērtība. Es zinātu, cik daudz maksā viena vienība, viens kilometrs vai kas tur. Tas jau palīdzētu izvērtēt eh, pieteikumus un palīdzētu atbalstīm sagatavoties pieteikumu iesniegšanai. Gatavoties kohēzijas fonda izvērtēšanai, mēs eh, paturam prātā šādu iespēju. Mūsu mērķis tiešām ir paplašināt datubāzi, pat labi tā ir neliela, tā fiksēs tikai uz IRDF. Tā, ja nemaldos, 96 projekti tika iekļaut šajā datubāzē. No to vien nepietiek, bet, protams, ir nepieciešama datubāze, kurā būtu informācija par tūkstošiem projektu. Bet, nu, pēc kohēzijas fonda izvērtēšanas tur būs vēl 500 projektu klāt, nu, nākotnē ceram vēl šo datubāzi paplašināt. Un cerams, ka līdz to mums būs daudz tādu konkrētu datu attiecībā uz vienību izmaksām, kādam tām būtu jābūt, kā tās salīdzināt. Un tālāk efektīva fondu izmantošana. Datu šeit arī nepietiek. Mums ir fiziskie indikatori, bet tie nesaistās ar izmaksu vai, vai tēriņu kategorijām. Nākotnē tas būtu jāmaina, lai mēs varētu ziņot, kāda ir tiešā saikne starp um, rezultātiem, par ko tiek ziņots, un par iztērētajiem līdzekļiem. Un tā pēdējais jautājums. Nu, viss, protams, nekad neizvērtēs. Nu, pats, ka ir jau diezgan daudz audita darbības, un revīzijas palāta atturplosās uz nebēdu, un nu, tad mēs pieņemam apzināti lēmumu šajā izvērtējumā izvairīties no audita jautājuma, lai gan, protams, pilnībā tie nepazūd kaut kur jau tie parādās um, ziņojumā. Attiecībā uz nu, neliederīgi izmantotiem līdzekļiem informācijas mums šeit nav. Ir autori, kas ar to nodarbojas, un viņam šī informācija ir, tas nebija mūsu mērķis tas bija mūsu tāds apzināts uzstādījums, varbūt jūs tam nepiekritīsiet, bet eh, katrā ziņā mums bija argumentācija konkrēts loģisks pamatojums tam. 4,2 miljoni tika iztērēti šim izvērtējumam. Tā taisnība. Bet eh, tika noslēgts 16 uh, eh, līgumi, turklāt izsāra šis simtēs ziņojums. Bija daudz izvērtēšanas komandu, kas strādā visā Eiropā. 213 programmas visā Eiropā tika izvērtētas. Programmas, kuras ļoti atšķirīgas no 6 miljoniem līdz 6 miljardiem eiro apjomziņā. Visdažādākās jomas, kur šie līdzekļi ir izmantoti. Nu, manuprāt, tomēr šie līdzekļi, tad šie 4,2 miljoni eiro, ko esam izmantojuši, ir izmantot liederīgi. Mums ir vērtīga informācija, mums ir dati, mums ir politiskas mācības, kas mums pirms tam nebija. Protams, seknē gadījumā es negošu vairāk jautājumu nekā atbilžu, bet uh, katrā ziņā mēs pietuvinamies mūsu ilgtermiņa mērķim politikas rezultātu izvērtēšana nekļūtā, vai šie rezultāti ir pozitīvi vai negatīvi. Tāpēc ir vērts investēt šādos pasākumus. Runājot par šo līdzekļu liederību, atceroties to, cik smagi strādāja daži no maniem kolēģiem vērtētājiem, es tiešām domāju, ka nauda ir iztērēta liederīgi. Es sevišķi ņemot vērā tos datus, kas ir pieejami, un tos datus, ko, ko da, dalībvalsts mums ir sniegušas. Un jāsaka, ka interese un arī apņēmība no, no kolēģa puses, no tā puses bija daudz, brīži, nu, krietni lielāka nekā tas, ko viņi dabūja pretī. Protams, viņi strādāja vaigas viedros, eh, bieži vien ar višstundām un tā tālāk. Tiešām domāju ne tik daudz par to, kas notiek šajā, šajā laika posmā, bet kas reāli būtu jādara, lai šī politika tuvākajā nākotnē uzlabotos un mainītos. Nu, lūk, to es jums atbildēt eh, uh, attiecībās jautājumu par līdzekļu liederīgu izmantošanu. Vēl divi mazi komentāri, ja jūs man atļausiet. Tā tad, kas nav pieteikušies šo finansējumu saņemšanu? Mums nav sistemātiski izvērtējumi šajā jautājumā, bet mums ir zināmas tādas uh, atsauksmes. Informācija, ko mēs esam saņēmuši Tātad nepiesakas tie, kur uzskata, ka šie noteikumi ir pārāk stingri, pārāk grūti. Te mēs runājam par eh, iespējamiem mazāka izmēra eh, līdzekļu saņēmējiem, kuri visvairāk cieši no šīs problēmas, un mums varbūt būtu jārūpējas, lai nākotnē viņi neciest no eh, šāda aspekta. vajadzētu padarīt šo līdzekļu saņemšanu vienkāršāku, veicot, teiksim, vienu maksājumu, visu izmaksājot vienu maksājumu summā. Aplūkojot projektu kvalitāti, mēs dažkārt redzam, ka trūkst iztēles. Mums ir daudz kvalitatīvu projektu, kur jūs redzat, ka jā, tik tiešām ir ieliktas jaunas idejas, ir uh, inovatīva domāšana, bet uh, no otras puses redzam ļoti daudz tādus tradicionālus projektus, kur uh, Uh, mēs varam pielikt lielu jautājumu zīmu par tā vērtību. Batenkunga jautājums par krāpniecisku darbību. Jā, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, lieta, pret ko mums jācīnās. Mēs burtiski nevaram sagaidīt izvērtējumu šajā jautājumā. Mēs katru gadu pie šīs izvērtēšanas, pie šī aspekta strādājam, un es domāju, ka cipari, ko mēs esam saņēmuši no revīzijas palātas un ko mēs saņemam uh, paši saviem pētījumiem un savam darbam līdz šim ir parādījuši, ka līdz 2008. gadam, tātad mēs šobrīd izskatām 2009. gada datus, tātad līdz 2008. gadam joprojām pastāv situācija, ka kļūdas rādītāji un apjomi vismaz sabiedrības uh, uztverē ļoti nopietni uh, grauj mūsu politikas uzticamību. Tātad pie šī jautājuma mums noteikti jāstrādā. Ir, protams, zināmas uh, pazīmes, ir zināma informācija, ka šogad, salīdzinot ar 2009. gadu, mēs uh, daļēji izbaudīsim uh, augus tiem centieniem, ko mēs esam veikuši kopš 2007. gada, un cerams, ka rādītāji parādīs, ka kļūdas koeficients ir bijis zemāks nekā agrāk, bet eh, šobrīd eh, atliek tikai izteikt cerību, process eh, notiek. Un jūlijas sākumā vai šī mēneša beigās mēs uh, saņemsim pirmās aplēses par šo kļūdas koeficientu 2009. gadam, bet mums ir jāapzinās, ka uh, Šis ir ļoti liels politikas uzticamības jautājums. Vienīgās relatīvi labās ziņas šai sakarībā ir tādas, ka tad, kad e, būs veikti visi pētījumi izmeklēšanas no Eiropas Savienības puses, tātad, e, kad e, pretkrāpšanas birojas būs veicis savu darbu un revīzijas palātu, tad mēs redzam, ka daudz no šiem krāpšanas gadījumiem jau tiek, tiek atrisināti. Tātad jau pēc šī, šo iestāžu veiktā darba krāpniecība kā tāda jau ir uh, labota, ir izskausta. Apmēram 50-60% kļūdu, ko mēs konstatējam, ir saistītas ar valsts iepirkumu projektiem, un tas arī ir jautājums, pie kura mums ir jāstrādā ārkārtīgi cītīgi, lai uh, nodrošinātu, ka viss notiek pareizi un atbilstoši nākotnē. Es tikai vienu lietu vēl gribēju pieminēt, runājot par uh, šīs izvērtēšanas vērtību vai devumu. Mēs uh, pārtraucām divus kontraktus šīs izvērtēšanas beigās, atvainojos procesā, jo šo vērtētāju darbs eh, no manas puses netika vērtēts pozitīvi un pietiekami. Tātad mēs ļoti uzmanīgi raugamies uz to, lai eh, šī eh, nodokļu maksātāja līdzekļu novērtēšanai tiktu tērēt atbilstoši. Un tik tiešām ir jāstrādā, ir jāpanāk vislabāko datu saņemšana mūsu novērtējumiem. Paldies! 2000. 2006. gadā mēs izmantojam zonēšanas sistēmu, kas ļauj dalību valstīm iz, izslēgt zināmas teritorijas piekļuvēji kohēzijas politikai, bet tagad tas ir mainījies. Tātad no 2007. līdz 2013. gadam šis princips ir mainīts. Gribu pateikties mūsu viesiem par prezentāciju. Domāju, ka šī politika, Dirk, par ko jūs esat atbildīgs, ir uh, pašā priekšgalā runājot par Eiropas politikām, par to veiksmi. Uh, Mēs, protams, nevaram jūs salīdzināt ar citām politiskajām nostādnēm, bet jāsaka, jūsu situācija, jūsu politikā tāda ir tāda unikāla, un vēlreiz pateicos mūsu viesiem, pateicos visiem kolēģiem par līdzdalību. Are, we... Ceļamie kolēģi, ar to mēs noslēdzam šodienas sēdi. Pēc minūtes mēs sāksim koordinātoru sanāksmi. Šodien mums ir paredzēts daudz balsošanas, tāpēc lūdzu. Rīt mums paredzētu balsošanu, tāpēc nesiet līdzi balsošanas kartes un lūdzu tagad visus pārējos atstāt uh, telpu, jo paliek tikai koordinātori.